was in a good mood. Um, well, that I wouldn't say. Buenos días, bonjour. Muy buenos días. Labrīt visiem! Labrīt, dārgie kolēģi! Es ceru, ka lieldienu brīvdienas jums visiem ir nākušas par labu ka jūs esat gana atpūtušies. Un to es attiecinu uz visiem Lībijas komitejas locekļiem. Nu, un tad mēs tagad esam gatavi ķerties pie mūsu darbiem. Mūsu priekšā, kā parasti, ir ļoti piepildīta darba kārtība, un tāpēc es jau iepriekš jums gribētu pateikties par jūsu sadarbību, lai mēs ar to veicīgi varētu tikt galā. Pirmais punkts, ar ko mēs sāksim darbu, attiecās uz darba kārtības pieņemšanu. Es jums gribētu pateikt, ka astotajā darba kārtības punktā, kur ir runa par galas kundzes ziņojumu par atzinumu saistībā ar Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību konvenciju. Tas ir atlikts tādēļ, ka referente nevarēja ierasties. Un tas pats attiecās arī uz 19. darba kārtības punktu, kur ir runa par Eh, direktīvu 2003-109, ko sagatavoja Klots Morais. Ja jums iebilduma nav, tad darba kārtība ir pieņemta, priekšsēdētāja paziņojuma nebūs. Nu, un tagad mums vajadzētu apstiprināt protokolus sanāksmēm, kas notika iepriekš. Man te čukst priekšā, kā ja komentāru nav. kas attiecās uz trešo punktu līdz šīs sanāksmes beigām. Tātad runa ir par trešo punktu protokola apstiprināšanu. Tad mēs uzskatīsim, ka šie protokoli ir pieņemti. Pāriesim pie ceturtā punkta. Un tas attiecās uz koordinatora tīkla izveidi imigrācijas jomā. Tātad mēs runāsim par koordinatoru tīkla izveidi. Nu, un te mēs iepazīsimies ar grozīto priekšlikumu, un mūsu referents ir mm, Dievs Temeres kungs. Mūsu vidū ir arī Bredlī kungs, kas pārstāv juridisko dienestu. Nu, un varbūt pirms mēs uzklausīsim referentu, kas ir Dievs Demēras kungs, mēs vispirms varētu uzklausīt juridiskā dienesta viedokli. Un, um, Bredlī kungs, ja jūs tagad gribētu izteikties, tad jums ir iespēja. Thank you, Chairman. Paldies priekšsēdētāji, 5. martā jūsu vēstulē bija jautājums, kas nemaz nav tik vienkāršs. Un man jāsaka, ka likums un arī tiesas lēmumi nedod mums pamatu to viegli atrisināt. Jautājums ir par terminoloģiju, kas ir nelegālā migrācija, uh, kas uh, piemēram, neregulāra migrācija vai slepenā migrācija varētu skanēt citādāk. Pirmais ir jautājums par to, ka līguma terminoloģija nav bijusi mainīta, jeb grozīta Lisabonas līguma gaismā, vismaz dažās valodās, un tiek izmantot iepriekšējā terminoloģija. Otrs, arī pēc šiem grozījumiem terminoloģija nav harmonizēta dažādās valodas versijās Tāpēc angļu variants vispirms nelegālā migrācija. Divos veidos 79. pantā tiek izmantot, kas ir juridiskais pamats šim jautājumam. 79. punktā 1 tiek runāts par Eiropas Savienības imigrācijas politikas vispārējiem nosacījumiem un arī cīņu pret nelegālo imigrāciju un cilvēku tirdzniecību. Tas pats termins tiek lietots arī otrajā punktā, kur tiek runāts par specifiskiem pasākumiem. C punktā, kur ir runa par nelegālo imigrāciju. Mūsuprāt, nelegālā imigrācija pirmajā gadījumā tiek lietota vispārīgā nozīmē, aptverot visas imigrācijas formas, kas kādu iemeslu dēļ neatbilst nosacījumiem. Un tāpēc šeit varētu būt trīs dažādas situācijas, kurās trešo valstu pilsoņi var atrasties šajā situācijā Eiropas Savienības teritorijā situācijā, kur cilvēki iebrauc nelegāli, izmantojot viltotus dokumentus, Otrkārt, tie, kas iebrauc legāli, taču paliek ilgāk nekā atļauts. Un trešais gadījums - tie, kuriem netiek piešķirts patvērums. Nelegāls tiek lietots visās valodas versijās. Spāniski imigrācija ilegāla, franciski arī līdzīga ieceļošana ilegāla, vāciski Taču tas pats nav tā otrajā C punktā. Un atkal visās valodas versijās parādās divas dažādas formas. Angliski tā ir nelegālā imigrācija un neatļauta uzturēšanās. Ne visās valodās nelegāls tiek izmantots, dažkārt tiek izmantots vārds slepens, vai neregulārs. Citur tiek lietots nelegāls visiem, bet vai arī slepena imigrācija un nelegāla uzturēšanās. Un tāpēc, pieņemot šādas lēmumus par trešo valstu pilsoņiem, var lietot dažādu terminoloģiju šī C, otrā C punkta ietvaros, ja tas ir valodnieciski pieņems. Un koncepti ir definēti šajos tekstos. Tātad likumdotājs varētu izvērties no nelegāls imigrācijas lietošanas, ja tiek runāts par uzturēšanās jautājumiem, piemēram. No otras puses, kad tiek izmantots nelegālā imigrācijas termins plašajā nozīmē, kā 79. panta pirmajā daļā, mūsuprāt, būtu pareizi pieturēties pie šī termina. Tas rada juridisku drošību un stabilitāti dažādās valodas versijās, un arī tādu konsekvenci. Kā jau teicām iepriekš, visās valodas versijā 79.1. punktā tiek izmantota nelegālā imigrācija šajā vispārīgajā nozīmē. tagad mēs nonācam pie 371. dokumenta, kur tiek runāts vienu reizi par jauno terminu attiecībā uz sesto pantu, runājot par nelegālo imigrāciju. Tāpat šis termins tiek lietots arī pirmajā, pirmajā punktā, kur tiek šķirta nelegāla migrācija un legāla migrācija ja mēs lietotu citu terminu šajā regulā, mēs radītu haosu, bet nebūtu skaidrs, vai tas arī ietver, piemēram, neatļautu uzturēšanos, kas ļoti skaidri 79. punkt, pirmā, otrā punktā parādās. Tātad kopsmulksums termins aptver visas terminu formas nelegālajai migrācijai, un mūsuprāt, būtu vajadzētu izmantot šo vispārīgo terminu šajā kontekstā, bet, piemēram, slepena vai neregulāra vai neatļauta uzturēšanās vai specifisks cits termins varētu lietot citās situācijās. Varbūt, ka es jums ļāvu saprast šo jautājumu mazliet labāk un varbūt būtu kādi jautājumi. Paldies, Bredlīkungs! Nu, un tagad mēs uzklausīsim mūsu referentu. Lūdzu, ties Dimēra Skungs, un pēc tam dosim vārdu arī prezidentūras un komisijas pārstāvjiem. Lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Un liels paldies arī Bredlī kungam no juridiskā dienesta par to, ka viņš e, šeit ir ieradies un arī par to, ka viņš mums sniedz savu juridisko interpretāciju attiecībā uz jautājumu, kuru mēs viņam uzdevām, proti vai juridiski ir pareizi izmantot terminu nelegāls vai arī terminus e, slepens, neregulārs. Uh, Patiesības sakot, jāsaka, ka mēs šas, saskaramies ar jautājumu, kas pārsniedz vienkārši juridisku jautājumu. Te ir runa arī par eh, zināmu tādu viedokli, kas ir sakojošs, ka mm, kā parlamentam pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās ir dotas daudz lielākas pilnvaras un mūsu balss būs daudz skaļāka un tā mūsu balss noteikti ir jāsadzird. Un tāpēc es gribētu jums dot arī kādu piemēru, ar ko ilustrē šo mūsu. Uh, mm, mm mūsu pilnvaru palielināšanos. Ir e, jautājumi, par kuriem mēs varam vienoties ļoti ātri. Mm, mm, reizēm ir bijuši gadījumi, kad mēs var, esam varējuši iepriekš vienoties pusstundas laikā, bet par šo jautājumu mēs jau ceturto reizi tiekamies, un šī ir ceturtā sanāksme, kur tiekās gan referenti, gan arī ēnu referenti. Uh, Tāpēc eh, te nav runa par kaut kādu sīku jautājumu, kuru vārdu mēs lietojam. Eh, tas nav vienaldzīgi ne no juridiskā, ne no semantiskā viedokļa, ne no komisijas viedokļa, un komisijas viedoklis ir tieši tas, kas mums visvairāk interesē, tādēļ, ka komisijai ļoti nepatīk vārds nelegāls. Jā, ir atsauce uz cilvēkiem, kam mūsuprāt, kuri mūsuprāt uzturās ne, bez atļaujas kaut kādas valsts teritorijā, bet Bradlīkungs mums saka, ka 91. pantā Lisabonas līgumā ir runāts par visām imigrācijas formām, kas viena vai cita iemesla dēļ neatbilst juridiskajiem nosacījumiem. Nu, tā ir tā interpretāciju, ko mums sniedz juridiskais dienests attiecībā par pāntu 79.1. Tāpat es arī dzirdēju, ko teica Bretlīkungs par 79.2. Eh, Viņš teica, ka nelegālā imigrācija attiecās vairāk uz to, ka kāds cilvēks nelegāli ierodās kādā zemē, bet tas ir kaut kas atšķirīgs no neatļautas uzturēšanās. Nu, kad es tās to sāku, tad uh, var likties diezgan sarežģīti, bet, nu, tas, ko grib teikt parlamenta ziņojums, ir sēkojošais. Vispārīgi ņemot, mums vajadzētu piemēroties 79 punkts 1 pantam, un tikai atsevišķos gadījumos mēs varētu piemērot uh, 79.2 uh, interpretācija. Nu, viss šis garais ievads mūs noved uz kur? Nu, tas mūs noved pie tā, ka tagad man no jauna būs jārunā ar ēnu referentiem. Lai ņemot vērā, kā jau mēs to parasti darām, nu, tiešām bez izņēmuma mēs ņemam vērā, ko mums saka juridiskais dienests lai mēs varētu atrast vislabāko un piemērotāko redakciju, un iespējams, ka vispiemērotākā redakcija būtu izmantot abus terminus, proti teikt nelegāls vai neregulārs, vai arī nelegāls vai slepens, zinot to, ka 79.1 un 79.2 pants dažādajās lingvistiskajās versijās satur divas e, dažādas normas. Es jums došu piemēru. Piemēram, visnesenākais imigrācijas likums, lai neteiktu pats modernākais likums, kas e, valda 27 dalībvalstīs, ir Spānijas imigrācijas līkums, tādēļ, ka tas tika pieņemts novembrī. Nu, un kas šajā likumā tiek lietots? Būtu interesanti jums to noskaidrot, vai tur tiek lietots nelegāls vai neregulārs. Un es jums pateikšu, jūs būsiet pārsteigti, bet tiek izmantoti abi termini. Tiek lietots gan vārds neregulārs, gan nelegāls abi termini parādās likumā. Un vārds neregulārs atkārtojas mazliet biežāk nekā nelegāls. Nu, līdz ar to mums vajadzētu likt lietā tiešām tādu kreativitāti, lai atrasinātu šo jautājumu. Bet tomēr vajadzētu arī uzsvērt, ka mūsu nostāja drīzāk ir tāda, ka vajadzētu izmantot vārdu neregulārs labāk nekā vārdu nelegāls. Nu, priekšsādātāja kungs, ēnu referenti un citi kolēģi ir iesnieguši 24 grozējumus, par kuriem mēs daudz esam diskutējuši. Es jums arī sagatavoju tādu tabulu, ko jūs, es tagad pacēlu to lapu, bet jums visiem tā arī ir, kur ir tie grozījumi, kurus es varētu pieņemt. Es saprotu, ka debats vēl nav beigušās, un es, protams, esmu gatavs turpināt nonākt pie jauniem kompromisiem, bet, nu, šajā lapā ir sagatavots tas priekšlikums, ko es piedāvāju, un mēs varētu 27. un 28. aprīlī tā pataustīties ar tādu mm, pagaidu balsojumu, pasīties, kāda varētu būt rezultāti. Paldies, saka priekšsādātājs. Dievs, Demēra kungs, varbūt mēs īsumā varētu uzklausīt eh, prezidentūras un komisijas viedokli. Tagad mums no komisijas ir Dogo kungs, vai jūs gribat kaut ko sacīt? Vai ir kāds no komisijas? Lūdzu, kundze. Labrīt. Paldies, es gribētu pateikties par šo ievadu. Immigration. In that way we would indeed uh, avoid confusion, so uh, we think that... Jā, es arī atbalstu to, ka mums būtu jāpaliek pie vispārīgās uh, uh, juridiskās definīcijas, tāda, ko nozīmē nelegālā imigrācija. Tas ir viss pagaidām. Paldies. Jērburgos. Burgos kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Padomē mēs izskatījām komisijas priekšlikumu jau pirms kāda laika, un mēs diezgan pozitīvi uz to eh, raugāmies. Protams, tur būs pāris nelieli grozījumi, bet nekas neatiecās uz pašu priekšlikumu būtību. No mūsu viedokļa tiek eh, uzlabota koordinatoru tīkla darbība šādā veidā, un, protams, tas ir mērķis, uz ko mēs visi tiecamies. Un mūsu atbalsts komisijas priekšlikumam ir diezgan liels, tāpēc, cik ātri vien iespējams, es gribētu sākt runāt ar parlamentu, kas attiecās uz grozījumiem. Es gribētu arī pateikties juridiskajam dienestam par eh, tā viedokli. Tomēr eh, man ir jāsaka, ka tas liekas ļoti labi pamatots. Paldies, saka priekšsādātājs, paldies, ka bijāt tik kodolīgs. Kellers kundze. Um, also... Paldies. Man ļoti patīk šis viedoklis no juridiskā dienesta, taču šis viedoklis lielā mērā saistās ar to, kas vispār ir juridisks. Mēs esam politiska komiteja, un mums ir jāpieņem politiski lēmumi un ko nozīmē nelegāls politiski. Tas ir tas jautājuma centra, centrā un būtībā. Es domāju, ka mums politiski jāredz atšķirības starp cilvēkiem, kas iebrauc nelegāli, un cilvēki, kas ir iebraukuši legāli, taču ir uzturējušies ilgāk nekā viņiem atļauts. Jautājums arī par to, ka nelegāls politiski nozīmē kaut ko saistībā ar noziegumu, un kā mēs varam aprakstīt cilvēku kā nelegālu, Tas nenozīmē, ka visās valstīs uh, nelegāls nozīmē, ka cilvēks ir noziedznieks, tāpēc mums jāņem vērā. Dažās valstīs tas tiek uzskatīts par noziegumu, bet citur tas netiek uzskatīts par noziegumu. Tāpēc mums ir jāpieņem politisks lēmums, lēmums, kur mēs balstam uz mūsu politiskiem viedokļiem, un mana grupa dotu priekšroku neregulāram terminam. Paldies! Bronks kungs. Atvainojiet, zināmas problēmas. Tā tad nelegālums varētu rasties dažādos veidos, gan iebraucot nelegāli vai pārsniedzot termiņu vai arī nesaņemot uzturēšanās atļauju vai patvērumu. Taču jebkurā gadījumā cilvēks, kas uzturās šajā valstī, ir pret likumīga parādība. Teiksim, analoģija ar zakšanu, ja man kāds kaut ko aizdod, bet es to neatdodu, kad tas būtu jādod, tad tas ir noziegums, vai arī, ja es kaut ko paņemu, un uh, kad man nedod atļauju to paturēt, es to tomēr paturu. Tā arī ir sādzība. Es ar to gribu teikt, ka nelegālā imigrācija ir tai pašā kategorijā, taču mums nevajadzētu ierobežoties ar valodas formām. Es domāju, Džordžs Orvels kaut ko par to varētu teikt, domājot par domu un vārdu kontroli. Uh, Kad mēs sākam kontrolēt cilvēku valodu, tad arī viņa domas kļūst kontrolējams, un es domāju, ka šajā komitejā cilvēki vēlas domāt brīvi, un tāpēc var izvēlēties brīvi savās valodās arī attiecīgos terminus. Paldies, Zutīkungs. Paldies. Gribētu sākt ar jautājumu, vai es varētu saņemt šī lē, juridiskā dienesta lēmumu kopiju. Es gribētu pārlasīt šo argumentāciju vēlreiz. Noklausoties juridiskā dienesta viedokli, man liekas, šeit parādās divas diskusijas. Viena ir juridiskā diskusija, un otra ir politiskā diskusija. Noklausoties Bredlī kungu no juridiskā viedokļa nav nekādu problēmu, un mums jālieto vārds nelegāls No politiskā viedokļa, protams, mēs bieži prasam, vai tas ir politiski korekts vārds, lietot vārdu nelegāls, vai labāk lietot terminu, kas ir maigāks, piemēram, neregulārs. Tā ir politiska diskusija. Un, manuprāt, mums skaidri jāšķir politiskā diskusija no juridiskās diskusijas politiski. Mēs varam nolemt, ka politiski ir nekorekti lietot vārdu nelegāls. Juridiskais dienas mums saka, ka Lisabonas līgums ir politiski nekorekts, bet tas ir mūsu juridiskais dokuments, un mēs nevaram to mainīt. Tas juridiski ir noformulēts līkumā, un es domāju, ka mums ir jāpaliek pie šī vārda, pie šī termina, pat ja mēs jūtam, ka politiski šeit var rasties zināmas problēmas. Mums nav iespējas mainīt līguma terminoloģiju. Un runājot par likumiem, mainot vārdu nelegāls, kas ir līgumā, un padarīt to politiski korektu, mēs radīsim haosu un neskaidrību, kā to norādīja juridiskais dienests. Tāpēc, ņemot to visu vērā, es domāju, ka vajadzētu ziņotājiem referentam palikt pie termina nelegāls, jo mēs to nevaram mainīt, tas ir līgumā. Vēl vairāk, komisija arī šķiet gatavojās paturēt šo terminu vismaz plašajā nozīmē, un arī padome ir uz šī paša ceļa, tāpēc es nekādi neredzu, kāpēc mums vajadzētu kaut ko mainīt. Paldies! Paldies! Bijām kundze! Es izteikšos pavisam ātri. Vispirmām kārtām es gribētu pateikties Liesam Demēras kungam par viņa sākto dialogu ar ēnu referentiem, kuru vidū esmu arī es, un īpaši e, par to, ka šajās e, atš, dažādajos viedokļos es e, sapratu, ka parlamentam ir ļoti pārliecināta nostāja, kuru mēs gribētu aizstāvēt. Uzklausot juridiskā dienesta viedokli, kā arī dažādus kolēģus, es tomēr uzskatu, ka būtu nepieciešams turpināt um, diskutēt um, par šo terminoloģijas jautājumu. Un e, um, es gribētu pateikt, kā jau tu teici, Dievs, Demēres kungs, kā tas nav tikai juridisks jautājums, bet arī politisks jautājums. Un man liekas, ka šiem debatēm ir jāturpinās. Un es domāju, ka pagaidām definīcijas nav neitrālas, un personīgi man liekas, ka, kā jau norādīja Kelleris kundze, tad lietot vārdu neregulārs man liekas piemērotāk, bet nu es ceru, ka turpmākajās debatēs mēs varēsim par to padiskutēt sīkāk. Mēs nerunājām par m, mm, dažādiem grozījumiem, es nezinu, kad mums būs iespēja par to m, mm, runāt taču es piedaru tiem, kas iesniedz grozījumus. kas pārsniedza jau grozīto mm, dokumenta variantu. Es tur izteicu dažādu uh, funkciju pārskatīšanu šiem koordinatoriem. Mm, bet, nu, beigu beigās Es nolēmu no tiem atteikties un respektēt juridisko bāzi. Skaidrs sapratu, ka šis labotais variants ir vienīgais, uz kuru mēs varam balstoties, bet, balstīties, bet uh, varbūt mēs varētu vairāk uzsvērt parlamenta lomu un uh, Es nezinu, vai es pietiekami skaidri izteicos, bet man liekas, ka ir ļoti svarīgi, lai parlamentam tiktu piešķirts lielākas pilnvaras. Lambrīdis kungs, lūdzu. Um, Priekšstādātāji. Un nu, šī diskusija, protams, ir ļoti interesanta, bet arī potenciāli riskanti par vairākiem šiem juridiskiem aspektiem. No vienas puses varētu piekrist tam, ka atsaucas uz nelegālo imigrāciju ir atrodami šajos tiesību aktos, un, un šāds vispārīgi rakstura atsaucas par nelegālu imigrāciju man īpaši nesatrauktu. Savukārt, kas man satrauc, būtu atsaucis uz nelegāliem uh, cilvēkiem, sacīsim, uz cilvēkiem, kas ir, kuriem ir nelegāls status. Un mm, iespējams, ka būtu nepieciešams uh, izšķirt uh, šīs divas lietas. Es nekad neteiktu, ka imigrants ir, uh, ka migrants, sacīsim, ir nelegāls. Ir dažādi veidi, kā iekļūt valstī. Varbūt, ka vārds neregulārs migrants, un tas var būt apspriežams bet pat cik šī komiteja nu, jau ilgāku laiku ir uh, vienojusies par to, ka te mēs nelegāls attiecas noteikti cilvēku kategoriju, nu es cerētu, ka tomēr, ka arī kolēģi ziņojumā mēs tomēr varētu palikt pie sākotnējā instrumenta, sākotnējās nostājas, proti uh, no politiskā viedokļa vārds regulārs, neregulārs tomēr būtu labāks. Ja kāds vēlas izmantot vārdu nelegāls migrants. Varbūt zināmā kontekstā mēs to varētu izmantot, bet izmantot to kā vispārīgi apzīmējumu visiem cilvēkiem, konkrētai cilvēku grupai, es domāju, ka ja mēs to tā darītu, mēs uzsāktu milzīgi tādu nu, tīri semantisku diskusiju. Šajā gadījumā tas būtu būtiski, bet um, tomēr līdz būtība ir uh, svarīgāk nekā šī semantiskā diskusija. Paldies! Paldies! Man liekas, ka mēs varētu dot tagad atkal vārdu referentam, lai viņš mums izteiktu savus galsecinājumus un mūs rosinātu um, attiecībā uz to, ko mēs varam darīt tālāk. Liels paldies priekšsēdētāji! Un liels paldies padomēji un arī komisijai! Es arī gribētu pateikties Kelleres kundzei, Busutila kungam, Bronksa kungam, eh, Gijomas kundzei un Lambridis kungam par eh, viņu viedokļiem, kas vienmēr bagātina mūsu debatas. Vispirmām kārtām es gribētu atkārtot priekšādātāju kungs sekojošu lietu. Es esmu gatavs turpināt vest pārunas, un tas būtu pirmā lieta. Un otrā lieta, kā noteikti, es eh, gribētu noteikt kaut kādu Mm, laika termiņu šīm pārunām, un tas būtu 27. 28. aprīlis, lai mēs varētu tā apmēram izvērtēt, cik tālu mēs esam varējuši vienoties un par ko mums vēl ir domstarpības attiecībā uz šo ziņojumu. Tāpat mums būtu jādara kaut kas politisko grupu ietveros. Tas attiecās uz semantiskajām un juridiskajām debatēm, kā arī uz politiskajām vadlīnijām. Mums ir jārunā nebal, nevadoties no savām personiskajām, um, no savu personiskā viedokļa. Mm, jo es atvainojos, ka es jums to saku, bet, nu, ziniet, parasti tā sava personiskā doma ir jānoliek maliņā un e, jā, jāpieņem tas, ko uzskata par pareizu mūsu politiskā, katra politiskā grupa. Un tāpēc tieši mūsu politiskajās grupās, respektīvajās, ir jārunā par to, kuru terminu mēs izvēlēs, izvēlēsimies - nelegāls vai neregulārs. Uh, un vai mēs uzliksim lielāku uzsvaru uz juridisko pusi vai politisko. Nu, un tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mums par to ir jādebatē un jārunā mūsu atšķirīgajās politiskajās grupās. Nu, un kas attiecās uz šo jautājumu kā tādu vispārīgi. Silvijai es gribētu ļoti pateikties par viņas grozījumiem. Tie ir lieliski pamatoti un ļoti saprātīgi. Uh, Vienīgais iemesls, kādēļ es dažus no šiem grozījumiem noraidīju, bija tieši tas, ko viņa teica. Mēs nevaram grozīt to, ko mm, nav iespējams grozīt šī priekšlikuma ietvaros. Bet turpmākajos ziņojumos gan ir iespējams ķerties pie jaunām dimensijām, nu un tad gan var iesniegt um, Gijamas kundzes grozījumus. Un es arī vēlētos priekšsēdētāju kungs aicināt komisiju izteikties. Nu tā vispārīgi nevajadzētu tur kaut kādās detaļās izplūst. Izteikties par grozījumiem kopumā, jo tas ir svarīgi. Zināt, ko domā komisija par šiem grozījumiem. Uh, Un tāpēc es lūgtu, lai komisija izteiktos pār um, grozījumiem, kam varbūt nav sakara ar tiem terminiem, kurus mēs apspriedām eh, attiecībā uz neregulārs vai nelegāls. Paldies! Paldies, saka priekšsādātais, paldies, Dievs, Demera kungs. Man liekas, kā juridiskā dienesta ziņojums, kuru uh, mums nolasījām, mm, Bredlī kungs ir pieejams mūsu komitejas locekļiem. Tādēļ Busutilkungs arī jums ir iespēja to izlasīt un iepazīties mm, vēlreiz ar Lisabonas līguma konceptiem attiecībā uz terminu neregulārs. Es uzskatu, ka Dievsdemēras kunga priekšlikums ir ļoti labs. Tad mēs pieņemam datumu, kuru viņš mums te ierosināja. Tas būs 27. un 28. aprīlis. Un es arī diezgan pozitīvi raugos uz politiskajām debatēm mūsu politiskajās grupās. Nu, un tagad pāriesim pie darba kārtības nākamā punkta, kas ir piektais punkts un tas attiecās uz nolīgumu starp Eiropas Savienību un Īslandi un Norvēģiju par dažu padomes lēmuma 208.615 un padomes lēmumu 2008.616 nolīteikumu piemērošanu. Tas attiecās uz pārrobežu drošības jautājumiem, un runa ir arī par mm, terorismu. Tur es tagad sveicu mūsu vidū mūsu ciemiņus. Laipni lūdzu. Oh, what's spring? It's <laughs> spring. spring time in Brazil. so, As I was saying, council decision also called the Prum decision. Tad ir runa par padomus lēmumu, kas tiek saucts par prīmas uh, līgumu, kas ir būtisks Eiropas Savienības instruments attiecībā uz informācijas apmaiņu. Un mēs uzklausīsim šī nolīguma galvenos, galveno elementu prezentāciju šodien, kā arī aktualitātes šajā jautājumā attiecībā uz šī lēmuma piemērošanu. Un ceram šo informāciju saņemt no komisijas tuvākajos, tuvākajās minūtēs. Sākumā gan vēlos dot vārdu referentam. Jeb nē, nē, tomēr dosim vārdu sākumā komisijai, mūsu, mūsu viesiem. Tātad komisija izteiksies vispirms, un pēc tam būs Utila kungs eh, referents eh, arī stāvies priekšā savu atzinumu. Tā kā Folkungs, lūdzu jums, eh, kā komisijas pārstāvam, vārds pirmajam. Paldies un sveiki visiem! Jā, tātad šis līgums. Līgums ir svarīgs no dažādiem aspektiem. Tas atspoguļo to, cik eh, tiešām dziļas ir attiecības starp eh, mums un Norvēģiju un Islandi. Komisija no sirds eh, cer, ka parlaments no savas puses arī dos piekrišanu, piekrišanu šī līguma parakstīšanai. Un pavisam īsti par ko tad ir runa šajā līgumā? Kā es sacīju, ciešās saites starp Eiropas Savienību un šīm divām valstīm balstās uz pirmkārt uz Eiropas ekonomiskās zonas nolīgumu, kas ir svarīgākais tāds juridiskais instruments, kas regulē attiecības starp mums. Atbilstoši tām Norvēģija un Islanda, protams, ir eh, arī īstenojis 95-46 direktīvu, kas ir datu aizsardzības direktīva, tāpat tās ir iestājušās Schengen zonā un ir pilnībā pārņēmuši Schengenas eh, līguma noteikums. Tostarp arī Schengens informācijas sistēma, eh, policijas sadarbības noteikums, nākotnes vīzes informācijas sistēma, Frontex, kā arī cits instruments, kas saistās ar uh, ārēju robežu kontroli, jo attiecīgi šo valstu ārējās robežas ir mūsu ārējās robežas un arī otrādi. Un pievienoties Schengens sistēmai, abas šīs valstis ir savā likumdošanā pārņēmušas attiecīgi arī tās augtās Zviedrijas ietvaru lēmumu normas, un kā arī datu aizsardzības instrumentu, kurš mūsdienās attiecas uz to jomu, kas eh, vecajā līgumā saucās trešo pīlāru. Ar Eiropolu, Eiročās un Stepolu arī viņiem ir sadarbības līguma, asociācijas līguma, respektīvi. Tāpat arī viņiem ir starka virsnieki, kas strādā Eiropolā, divi Norvēģijai, viens Islandē, un Norvēģijai tāpat ir arī valsts prokurors, kurš strādā Eiročestā. Tāpat šīs valsts piedalās eh, Dublīnas regulas eh, gan, un arī Eirodax sistēmā, jo, kā, kā es zinu, Eirodax sistēma Dublīnas mehānismu pamatā, abas valsts tāpat ir Eiropas eh, padomas loceklis un, piemēru, arī Eiropas cilvēktiesību konvencija 91. gada konvencija attiecībās personas ar pārstrādīšanu, pārstrādi. 2006. gada protokolu, kā rekomendācija 8570, ko izlaid klajā ministra komiteja attiecībās personas datu izmantošanu policijas sektoram. Ab šīs valsts tāpat arī ir realizējušas datu aizsardzības eh, prasības, kas ir nepieciešams tam, lai nodrošinātu datu apmaiņu prīmas lēmumu ietvaros. Ab šīs valsts tiešām vēlas pievienoties prīmas sistēmai. Viņu līdzdalība Schengen sistēmā bez prīmas mehānismu nav tik efektīva, lai cīnītos pret pārobežu noziedzību tad nav tik efektīva kā citām Schengens zonas valstīm. Nu, lūk, visu šo iemeslu dēļ es uzskatu, ka šīs valsts ir uh, kvalificētas, ir, ir piemērotas tam, lai piedalītos priemas sistēmā, un es no sirds ceru, ka tās to arī spēj, spēs paveikt. Pavisam īstenībā reaģējot uz priekšstādātāju lūgumu attiecībā uz to, kādas tad ir aktualitātes priemas sistēmā un kā šī sistēma darbojas. Priemas sistēma nosaka pārobežu datu apmaiņu attiecībā uz terorismu, tātad apkarošanu, kā arī DNS profilu meklēšanu, eh, eh, pirkstu nospēdumiem, kā arī autotransporta līdzekļiem. Līdz 2008. 9. gada augustam dalību valstīm bija jāizteno šie attiecīgie noteikumi attiecībā uz terorismu apkarošanu, uz vien, līdz 11. gada augustam ir jāizteno normas attiecībā uz automātisko datu apmaiņu šīs sistēmas ietvaros. Lūk. Un, lai uzsākto šī automātiskā dāktu apmaiņa, dalību valstīm jāveic šādi pasākumi. Pirmkārt, jāinformē nacionālajie eh, kontaktpunkti, jāapsiņo, kā tie ir padomē, tāpat arī jānosaka, kā DNS analīze notiks dalību valstīs, par to jāziņo padomē, tāpat arī jāapsiņo, kāda ir eh, pirksnospiedru eh, apsādes kapacitāte, un kāda ir gatavība piemērot visu instrumentu kopumā, un kāda ir gatavība piemērot visu datu aizsardzības noteikumus atbilstoši anketē, kas laista klajā pirms jau kāda personas dati, var teikt, palaist apgrozībām. Tātad, cik tālāk padomē vienbalsīgi jālem par to, vai šie priekšnoteikumi ir izpildīti. Un, nu, protams, ka jāizpild visi tehniskie priekšnoteikumi, kas ir nepieciešami automātiskai datu apmaiņai. Tā ir skaitā pieslēgums S testa un jūkāris sistēmām. Jūs varat uzdot jautājumus, nezinu, kā šīs sistēmas ir, bet, nu, katrā ziņā tās ir tehniski svarīgas sistēmas, kas ir nepieciešams tām, lai nodrošinātu datu apmaiņu, jo sevišķi par autotransporta līdzekļiem. Dalībvalsts, kuras ir spēršas platu soli uz priekšējā uh, uh, lietā, palīdz citām dalībvalstīm. Notiek uh, šo sistēmu testēšana dalībvalstīs. Tāpat tiek um, veiktas inspekcijas, kas izvērtē tehnisko progresu. Tāpat arī padomas tehniskās grupas arī cena ir gatavas piedalīties, sadarboties dalību valstīm attiecībās DNS sistēmu, uz pirkstu nospiedumu sistēmu un uz autotransporta līdzekļu reģistrācijas sistēmas uzstādījumiem. Uh, Visās trīs jomās norit arī, arī uh, progresa pārskats, tātad notiek inspekcijas un ziņojumi tiek gatavoti. Un izvērtēšanas uh, vizīte, protams, notiks tikai pēc tam, kad dalība valsts no savas puses būs realizējusi visu šos datu aizsardzības noteikumus. Nu, kas tad ir līdz šodienai noticis? Lūk, šādas da automatizētās datu apmaiņas sistēmas ir autorizētas dalība valstīs DNS. Austrija, Bulgārija, Spānija, Vācija, Somija, Francija, Luksemburga, Nīderlanda, Rumānija un Slovenija pieslēgšies sistēmai. 5 no 27 dalību valstīm Austrija, Vācija, Spānija, Luksemburga un Slovenija pieslēgusies pirksnospēļiem sistēmai, un savukārt autotransporta līdzekļu eh, sistēmai 7 dalību valsts - Austrija, Bēļģija, Spānija, Vācija, Francija, Luksemburga un Nīderlanda. Un vēl lūk šīs sekošās valsts ir uh, Tad tāds paredzēts inspekcijas eh, DNS jomā Beļģijā šajā jomā, eh, šajā vasarā, eh, Francijā un Bulgārijā pirksnospēdījuma jomā šī gada otrajā pusē un attiecībā uz autotransporta līdzekļiem Somijā. Pavisam nesen notika šāda izvērtējuma vizīte, izvērtējuma tātad ziņojuma sagatavošana. Tad, tas bija sekmīgs process un savukārt gada otrajā pusē šis process atkārtosies Slovenijām, Rumānijām un arī cen Lietuvām. Nu, lūk, tik tālu par aktualitātēm šajā jomā. Sistēma, kas uh, ir uzsākusi savu darbu visnotaļ raiti, visnotaļ labi, mūsuprāt, ir pelnījis to, ka to paplašina arī eh, uz mūsu kaimiņiem, norvēģiem un islandiešiem. Mūsu draugi pelnījuši, ka viņi var izmantot šo sistēmu, bet tas arī mūsu interesēs, lai šajā sistēmā, sistēmas ķēdē, tā sacīt, nebūtu vājo posmu. Un es ceru, ka šie nolīgumi pavisam drīz tiks apstiprināti un stāsies spēkā jau tuvākajā laikā. Paldies! Thank you. Nu, ko, paldies, un tad uzklausīsim Buzotila kungu, referentu mūsu šajā jautājumā, lūdzu. Paldies priekšstādātājiem, paldies Folkungam par šo ļoti detalizēto pārskatu. Un līdz ar to man nekas daudz vairs nav piebilstams attiecībā vismaz uz to, pēc būtības, kas ir šī te prīma sistēma, mums priekšā esošais dosie, nu četri pavisam komentāri līdz ar to no manas puses. Pirmkārt, Mums jāuzdod sev jautājums, vai mēs vēlamies paplašināt prīmas līgumu un pieļaut to, ka Norvēģija un Islanda tajā arī ir dalībvalsts. Nu, tas tieši tas ir tas jautājums, kas mums tiek uzdot šajā ziņojumā. Un uz šo jautājumu, ja es ierosinu kolēģiem atbildēt apstiprinoši, jā, Es uzskatu, ka gan Norvēģija, gan, gan Īslandē eh, būtu jāpiedalās prīmas sistēmā. Otkārt, vai tiesības un pienākumi no pēc būtības, jo sevišķi runa par datu aizsardzību tiešām atšķirās no tā, kas jau tagad ir spēkā. Un kā es to saprotu, bet svētos pabeigts tā komisija, vai es pareizi sapratu, manuprāt, ir un par tieši tām pašām tiesībām un pienākumiem, kas jau tagad ir spēkā un ko ievērojam mēs. Un līdz ar to pēc būtības nav nekādas atšķirības eh, arī tā, starp mums un Norvēģiju un Islānu šeit eh, šajā jautājumā ja es pareizi sapratu. Treškārt, trešais jautājums, vai mūsu strateģiskajās interesēs tiešām būtu nu, teikt jā tam, ka Norvēģija un Islanda piedalās eh, prīmas līkumā. Es uzskatu, ka tas atbilst mūsu interesēm, jo aktīvāk iesaistot šīs valsts cīņā pret terorismu, mēs eh, ne tikai palīdzam šīm te mums draudzīgi noskaņotajām valstīm, bet eh, noteikti uzlabojam arī drošību Eiropā. Un visbeidzot, un par to es arī vēlētu tos vēl pavaicāt komisijā, vai es pareizi sapratu. Jautājums ir tāds, vai Norvēģi un Islanda ir tehniski gatavas eh, pievienoties šai sistēmai, vai tās ir eh, izpildījušas visus priekšnoteikumus, kas nepieciešami tam, lai pievienotos prīmas sistēmai. Folkungs, ka minēja vairākas nians, vairākas eh, priekšnoteikumus, kas tad būtu jāizpild, nu tad vēlos viņam vecāt, vai Īslanda un Norvēģija tiešām ir uh, to visu paveikuši un ir gatav, gatavs no tehniskā viedokļa pieslēgties šai sistēmai. Nu, lūk, priekšādā tie bija tie četri komentāri, ko vēlējos jums paust, un ceru, ka, nu, ja kolēģiem būs kas komentējums šai sakarā, labprāt arī to uzklausīšu. Paldies! Paldies, nu tad vai būtu arī kādi komentāri kolēģiem? Vai kāds vēlas izteikties? Prezidentūras pārstāvs. Lūdzu, prezidentūra. Lielas paldies, priekšsādātāji. Kas attiecās uz padomu prezidentūru, tad es gribētu pirmām kārtām pateikties par šo brīnišķīgo mm, prezentāciju, ko veica Fola kungs. Un tiešām tur piebilst ir pavisam. Mm, maz ko, un es gribēju arī uzsvērt to, ko teica Bustutilkungs tikko, cik svarīgi ir pieņemt šo nolīgumu. Šis nolīgums ir ārkārtīgi nepieciešams, jo tādā veidā mēs papildinātu to geogrāfisko skatuvi, kurai nu, tādu robežu vairs nav, jo Islanda un Norvēģija jau piedara Schengens zonai. Un ar šo datu apmaiņu, ko paredz šī padomas lēmuma piemērošana, viss tikai uzlabosies. Un šāda datu apmaiņa būtu ļoti noderīga. Bustilkungs uzdeva jautājumu par to, vai Īslande un Norvēģija ir tehniski gatavas pievienoties datu apmaiņai. Nu, un te ir divas lietas, kas ir savstarpēji saistītas. Spērt tādus tehniskus soļus tehniskajā virzienā attiecībā uz jautājumu kuram vēl nav politiskas bāzes, ir eh, diezgan riskanti. Nu, un tāpēc mēs vienkārši varam izsacināt, kā nacionālā drošības sistēma šajās valstīs ir perfekta. Nu, un ja mēs noslēgsim līgumu, tad viņi veiks visas nepieciešamās tehnoloģiskās adaptēšanās. Mm un, protams, ka viņi arī saņems eh, tehnisku palīdzību attiecībā uz to, kas ir tehniski jāattīsta, kad šis nolīgums stāsies spēkā. Paldies! Paldies, vai vēl kāds grib izteikties, vēl kāds kolēģis, vai kādi komentāri? Būsu tilkungs, vai jūs gribat kaut ko piebilst? Nē, jūs iebilst, piebilst neko negribat. Falkungs, lūdzu. To... Atbildot uz abiem jautājumiem. Un, protams, pilnībā piekrītu, ko padoms pārstāvis teica. Ir novērtēšanas sistēma, taču viss liecina, ka šīs divas valstis ir gatavas uzņemties saistības Tās ir tādas pašas saistības kā mums citiem, un Schengens sistēma katrā ziņā šo divu valstu iekļaušanu tikai nostiprinās. Paldies! Nu, tad laikam tas būtu viss par šo jautājumu. Pārējiem uz sesto dienas kārtības punktu nolīgums starp Eiropas Savienības un Amerikas Savienotajām valstīm par tādu finanšu ziņojumu apmaiņas datu apstrādu un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejam Amerikas Savienotajām valstīm, lai īstenot terorismu finansēšanas izsekošanas programmu. Tātad jaunais nolīgums, viedokļu apmaiņa par to, Komisija ir informējusi 24. martā par jauno līgumu, nolīgumu, kas būtu ilgtermiņā TFTP līgums. Līguma teksts ir ierobežots, ar to var iepazīties Lībē locekļu speciālā Eiropas parlamenta cēlpā kuru mēs varam iepazīties ar konfidenciāliem dokumentiem. Es lūkšu komisijas pārstāvi ziņot par uzlabojumiem, ko komisija cer gūt jaunajā sarunu raundā. Es arī lūkšu padomas pārstāvi par pirmajām, ziņot par pirmajām reakcijām. Taču vispirms es lūgtu mūsu ziņotāju referentu Ženīna uh, Plašerts kundzi ziņot par šo dokumentu. Iespējams, ka sniegšu jums tikai tādu kopsavilkumu. Pēdējās dienās esmu šajā jautājumā iedzinājusies un mēģināšu jums sniegt zināmu sajēgu par to. Es pozitīvi reaģēju uz šo jauno mandātu no 24. marta. Taču vispirms vēlētu izteikt savu vilšanos, ka komisija nav mēģinājumisi rast kādas alternatīvas variantus mandāts no parlamenta ir ļoti nopietna prasība, taču, manuprāt, tā ir tāda virspusīga. Eh, tuvākajos termiņos tas, protams, ir jautājums par īstenošanu, taču pamatjautājums ilgtermiņa problēmām vēl nav atbildēts. Gribu teikt, ka juridiskās palīdzības pamat pamatojuma jautājums joprojām nav skaidrs, tas nav pamatots. Informācija, kāda tiek nosūtīta, ir visai vispārīga un palīdzību, protams, sniegt ir iespējams, taču šie dati netiek izmantoti specifiskās krimināllietās, taču vairāk, ja tā var teikt, novērtējumam. Un šis ir tas jautājums, kas jāizskaidro padomei un komisijai, un es neesmu pārliecināta, vai komisija nemeklēs kādas alternatīvas šai juridiskai palīdzībai. Tātad varētu būt diva veida procedūra, varbūt varētu būt divas procedūras vienlaicīgi. To varētu arī sasaistīt ar to, ka mēs nerunājam par individuāliem datiem, mēs runājam par datu kopām. Un, ja ir kādi individuāli pieprasījumi pieejai datiem, tad ir jābūt vienādai attieksmei starp abām pusēm. Kādas tiesības tad ir Eiropiešiem un kādas ir amerikāņiem, man nav skaidrs. Man nav skaidrs, kā šīs lietas ir nodalītas. Protams, šis ir tikai mandāts sarunām, taču es vēlētos dzirdēt specifisku reakciju uz šiem jautājumiem no komisijas un padomas. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Atvainojiet, mani informēja, ka šodien jums varētu būt uh, dzimšanas diena, tā tāda uh, laimīga dzimšanas diena. Nu tad uzklausīsim komisiju. Paldies! Jā, Žaninai dzimšanas dienas sveicieni. Šis, protams, kā jūs uz to norādījāt, ir tikai procesa sākums. Un katrā ziņā mēs nerunājam vēl par līgumu, mēs runājam par komisijas priekšlikumu sarunām un vadlīnijām, un padomi vēl nav domājis par šo jautājumu, tā kā mēs patiešām īsti nezinām, kādā ietvarā, jeb satvarā mēs vispār veiksim šīs sarunas un neko nezinām par galīgo risinājumu, jo sarunās jau piedalās divas puses, un mēs pat vēl neesam apsēdušies kopā ar amerikāņu draugiem, lai šo jautājumu pārunātu Tas nebūs viegli. Tas tiešām nebūs viegli, jo šis ir ļoti sarežģīts juridisks, politisks jautājums. Mēs esam uzklausījuši, ko domā parlaments un jūsu ziņotā referente. Mums ir tāpēc izveidots visai ambicios sarunu vadlīniju kopums. Datu aizsardzība, protams, un tās nodrošinājumam ir jābūt vēl labākam nekā PNS, kam mēs nevarējām dot savu piekrišanu. Un atceroties, cik grūti bija vest sarunas par šo jautājumu, Tad es domāju, ka no komisijas puses mēs varam paredzēt grūtas sarunas, taču visi ir uzklausījuši un visi ir dzirdējuši šī parlamenta balsi, un tāpēc mēs šajā procesā iestāsimies ar mērķi panākt līgumu, kas labāk aizsargā personu datus, un es runāju par eiropiešiem, protams. Tāpēc juridiskā un administratīvās tiesības ir jānodrošina šajos gadījumos. Tā arī pieeja dažādiem datu izdzēšanas procesiem ir jāieslēdz šajā līgumā, ir jābūt labākai caurskatāmībai mūsu pārskata procesā. Arī tas ir jāparedz šajā līgumā jābūt regulārai ziņošanai no komisijas puses parlamentam par tādiem jautājumiem, kā datu apjoms, kāds informācijas gadījuma TFTs, uh, informācija ir izmantota pret terorisma operācijās. Datu prasība ir jā. Ja nosūta no juridiskas iestādes un tikai nevis paši dati, bet tāda kā informācija, kas ved uz šiem datiem, varētu tikt nodota trešajām valstīm. Un datu aizsardzības nopietnas garantijas ir jāiekļauj šajā jautājumā, sevišķi ierobežojot šo informāciju ar pretterorisma jautājumiem, ņemot vērā mūsu definīciju jāizliedz uh, meklējumi datu sistēmās, ja nav īpaša skaidrība par to, ka kāda identificēta persona ir saistīta ar terorismu jautājumiem. Un Eiropas Savienībai ir jābūt tiesībām izbeigt šo nolīgumu, ja otra puse pārkāpj datu aizsardzību. Mēs ļoti ceram, ka šī lieta ies uz priekšu ātri Mēs ceram, ka padome 22. un 23. aprīlī varēs pieņemt mandātu. Es neesmu pārliecināts, vai tas tā būs, bet mēs ceram. Tādā gadījumā sarunas varētu sākties māja sākumā, un mēs censtos šo nolīgumu panākt kaut kur jūlija beigās. Visā šajā laikā mēs informēsim parlamentu par visu notiekošo, notiks regulāras sēdes ar Libe koordinatoriem, ēnu referentiem, visā spektra plašumā, kādu jūs uzskatīsiet par vajadzīgu, lai būtu pilnīga caurskatāmība starp mūsu institūcijām, ņemot vērā, ka šis jautājums ir ļoti kutelīgs un šeit var rasties un jau ir radušies dažas neskaidrības. Mēs saprotam, ka runājot par diskusijām SWIFT ietvaros, ir saņemt pirmie pieprasījumi. Viņi ASV ir piegādājuši datus, kas uh, tiek glabāti ASV serverī, bet ne tos datus, kas tiek uzglabāti Eiropas serveros. Dati tiks uzturēti Eiropas serveros, tiks saglabāti tur taču tie vēl nav pārsūtīti. Tas mūsu izpratnē ir esošas pašreizējās situācijas apraksts. Runājot par jūsu jautājumu, kas, protams, ir ļoti kontroversāls jautājums, ir šī savstarpējā tiesiskās palīdzības līgums. Vai tas ir vienīgais veids vai labākais veids, kā organizēt šo sistēmu? vai varētu rasties kādas citas sistēmas. Pat laban mēs neredzam vismaz īstermiņā nekādas dzīvotspējīgas alternatīvas sistēmas, taču mēs esam ļoti atvērti šajā jautājumā, un kādas dalību valstis, kurās uzglabājās dati, kas tiktu pārsūtīti, Tieši tās valsts, protams, ir šajā jautājumā visvairāk ieinteresētas, bet šeit rodās, protams, šis kopējais jautājums par juridisko ietvaru visam šim procesam. Tas katrā ziņā būs mūsu diskusiju objekts arī padomē. Taču gribu teikt, mums pat laban ir grūti iedomāties kādas citas dzīvot spējīgas sistēmas. Šī ir savstarpējās tiesiskās palīdzības varianta iespēja, un tāpēc mēs tādu veidojam ar Amerikas Savienotajām valstīm. Un mūsuprāt, tas ir vislabākais veids, kā turpināt šo darbu, jo ir juridiskais pamats. Taču mēs skatīsimies, vai ir iespējams alternatīvas. Mums to ir lūgus arī prezidentūra, un es ieklausos arī, ka parlaments tā domā, un mēs katrā ziņā būsim ļoti atvērti šādām iespējām. Mēs, protams, gribam izveidot sistēmu, kas strādā, kas nodrošina juridisko aizsardzību, garantē to, taču tai pašā laikā pieļauj datu nodošana pret terorisma programmas ietvaros. Tātad mēs šo sarunu sākam, saprotot, ka būs daudz jāstrādā, mēs ceram, ka trīs Eiropas Savienības institūcijas ar šo jautājumu varēs tikt uz priekšu. Mums, protams, ir jādalās ar informāciju, jāinformē partneri, mums ir jāparāda, ka datu aizsardzības nodrošinājums ir labāks nekā iepriekšējā līgumā. To mēs darīsim, un kad būs mandāts un sarunas sāksies, mēs darīsim visu, ko varam informēsim jūs par progresu un iespējamām grūtībām šajā sarunu procesā. Taču mērķis mums visiem ir viens, sistēmai ir jābūt juridiskam pamatam, tādam, kam eiropieši var ticēt, ka viņu persondatu ir labi aizsargāti, taču var tikt izmantot cīņā pret terorismu kas ir mūsu visu kopīgajās interesēs, tāpat kā ASV interesēs. Paldies! Thank you, Mr. Fall. Now let's hear from the members. Mr. Kirkhope. Kirkhope kungs, lūdzu, tagad lūdzu, varēs uzdot jautājumus. Chairman, um... Jā, priekšstādētāji, vēlējos vien piebilst, eh, nu, dažas vērts pie tā, ko sacīja Falkungs. Būtībā es eh, Un nu, vēlētos atsīt, ka es nepiekrītu ziņotāja paustie, paustiem sarūktinājumu par šo procesu. Manuprāt, progress tiešām panāca būtisks. Un varbūt šis progress netik lielā mērā saistās ar sarunu tekstu, bet katrā ziņā, kas saistās uz starp eh, institucionālajām attiecībām, tie nu gan tiešām ir manāms progress. Un līdz šim tātad šī procesa gaita ir apstiprinājusi to, ka Eiropas parlamenta pozīcija bijusi adekvāta. Es ceru, ka tas arī turpināsies un turpmākā saruna gaitā tas arī atspoguļosies. Un eh, arī tekstā pašā, protams, arī ir krietni uzlabojumi. Un parlamenta paustās bāžas lielā mērā komisija ņēma uz vērā jaunajā teksta versijā. Un kā Folkungs tu pats sacīja, mēs gan atrodamies pašā procesa sākumā. Sarunas ir tikai pat vēl nav sākušās, un mēs skatām jau ne, ne sarunu tekstu, bet tikai komisijas mandātu. Un līdz ar to tās eh, bāžas, ko pauda referents un, un arī ēnu references, neš, nešaubos, ka tās tiks ņemts vērā uh, turpmākajā procesā, jo katrā ziņā šis parlaments noteikti vēlēs tikt uh, pilnībā informēts par notikuma attīstību. Un vienīgais komentārs, kas man būtu, varbūt ir par uh, kalendāro grafiku, par, par termiņiem. Polkungs sacīja, ka padome varētu apstiprināt šo mandātu jau tuvākā laikā, nu es ceru, ka katrā ziņā, ka padome un nu, tiešām to arī darīs. Un tika paustas un priekšstādā jūs paudāts, zināms, bāžas eh, par, par šo te grafiku, nu arī mums eh, arī nepieciešams piestādā pie datumiem, un jo trīsāk mēs eh, saņemsim informāciju par šo vienošanos, jo vairāk tomēr tas nāks par labu arī mūsu profesionālajai drošībai, protams. Un es vienīgi ceru, ka Mēs arī turpmāk nākotnē tomēr pieņemsim nedaudz citādu attieksmi attiecībā uz SWIFT nolīguma eh, stāšanās spēkā. Uz pienāržu ir cita rakstu nolīgums, tāpēc ir pieņem citu attieksmi. Un ne tikai es, bet arī citi teikuši pagātnē, ka ir svarīgi atzīt, ka, lai gan pastāv zinām līdzība attiecībā uz datu aizsardzības jautājumiem šajos līgumos. Tomēr uh, lietas būtība šajos nolīgumos ir atšķirīga, un līdz ar to šie līgumi jā, jāskata uh, atsevišķi atbilstoši eh, grafikam, kāds tiem nepieciešams. Tā kā nevajadzēja pārāk tos eh, saistīt attiecībā uz to, kāds ir attiecības starp eh, citām institūcijām un arī ASV. Un kurās tiem mēs noteikti sadarbosimies, būsim noskaņot konstruktīvi, paturprātā to, ka jautājumi, par ko te ir runa, ir mūsu visi interesēs, un es ceru, ka jau tuvākajā laikā, un saprāt, atbilstoši saprātīgam grafikam, mēs panāksim arī nepieciešamo progresu. Paldies! Albert Lūdzu, jā, paldies priekšstādātāji. Nu, kas attiecībā uz mandātu, te es priecīgs citēju to, ko sacīja komisija, un tikai daži jautājumi, kas neatbilst pilnībā komisijas, respektīvi parlamenta nostājai. Attiecībā uz eh, turpmāko darbu, attiecībā uz datu pieejamību un, un tiesisko pamatu, Būtībā būtu jādod iespēja uh, arī tiesnesam lemt par to, kāda data tālāk tiek dot ne tikai kādai amatpersonai. Gan no mūsu, gan ASV uh, viedokļa raugoties jautājums par uh, tiesisko pamatu tātad ir svarīgs šeit. Nu, kas attiec datu uh, uzglabāšanu, manuprāt, 5 dati, 5 gadi pārāk uh, ilgs termiņš, tas neatbilst Eiropas Savienības datu aizsardzības principiem. Un tāpat arī. Um, jāņem vērā, kā tad ir šo, šo mm, ba bankas dātu nozīme cīņā pret terorismu. Vai šādi pierādījumi vai nav, ka tie ir būtiski? Viena lieta, protams, tāda, ja, ja šādi dāti ir, ja tiem slēgt priekšā, bet e, kā tiem izsekot, proti, kā tad pienesums šo, šo dātu izmantošanu TFTP ietvaros var, var, var sniegt cīņā pret terorismu. Un tas, man lūk, ir būtiskākais jautājums. Tātad, vai šie pasākumi ir nepieciešami tiešām reāli šajā cīņā? Būtiskākais jautājums. Uh, doto tātad šos tādus jautājumus, vai, vai šis mehānisms ir proporcionāls. Un vai tad eh, no, no vienas puses tas aizsargā pilsoņu tiesības pietiekami labi, no otras puses atbilst mērķiem. Un ir svarīgi, lai šie kritika tik izvērst ne tikai parlamentā. Parlamentam alaži ir šie te komentāri, ja, bet, bet drīzāk ir, ir runa par to, vai mums, kā Eiropas Savienības dalību valstīm un arī Eiropas Savienībai kopumā, uh, ir eh, konstitucionāls pamats piedalīties šādās lietās. Mēs dzirdējām argumentus attiecībā uz 8. pantu cilvēktiesību um, konvencijā un, un 36. pantā savukārt ir runa par noteiktiem aizsardzības mehānismiem attiecībā uz šo tiesību ievērošanu. Un uh, šī mandāta ietvaros es neesmu pārsāns, ka simtprocentīgi ir ievērotas šīs normas. Lūk. Nu, lūk, tā kā attiecīgi es ceru, ka šīs normas tiks pārstrādātas, ņemtas vērā un, un, un, uh, un Kaut galā var sanākt tā, ka pēc četriem uh, mēnešiem mēs apstiprināsim šīs tiesības, pievienoties cilvēktiesību hartē, kā Eiropas Savienība, un tas būtu jāņem vērā. Jau pagājušā gadā mēs par to runājām, un, uh, un mēs redzēsim, ka būs faktiski sēka šim mehānismam. Ja Vācijā nesen bija konstitucionālās tiesas lēmums attiecībā uz datu uzglabāšanu, un uh, es jums varētu arī parādīt, kas tur bija šajā tekstā, un tur ir runa par to, ka šā datu izmantojot šāds dats, tad ļoti precīzi jānosaka piekļuvi šiem datiem. Un arī šajā te mandātā es, nu, ziniet, neredzu, ka šī te piekļuva būtu ļoti spēcīgi regulēta. Un e, man šķiet, ka es ceru, ka Vācija šo te e, mandātu padomē noraidīs katrā ziņā, jo katrā ziņā konstitucionālās tiesas lēmums to tā kā arī noteiktu. Un vēlos arī vaicāt jums e, komisijai, tātad, ko tad uh, šīs konstitucionālās tiesības nu, nosaka, vai tiešām nevajadzētu paredzēt, ka ar ASV precīzi nosaka šos datus apstrādās, kam ir piekļuvi šiem datiem. Un pagaidām, katrā ziņā mandāts nav noteikts, un mandāts būtu jāpārstrādā šai sakarā. Paldies! Paldies, um, Labrinīdis kungs! Paldies, Jonathan, kā jūs ziniet, arī pagātnē es paudu nopietnas bāžas attiecībā uz to, kāda ir ASV iestāžu taktika sarunās eh, par šiem te jautājumiem. Un tāpat arī kāda ir komisijas taktika un, un attieksme šajās sarunās, proti, cik lielā mērā komisija ir eh, spējīga tādu tād stingru nostāju šajās sarunās. Bet ņemot vērā jūs sākotnējo komentāru attiecībā uz to, kāds var būt grūtības sarunās ar ASV, Ņemot vērā oficiālās parlamentārās sēdes, kurās es nesenā pagātnē piedalījies, es uzskatu, ka no ASV puses ir vērojama tiešām tāda labā griba, un kas ir zināmā mērā pārsteidzoši, ņemot vērā to, kā sarunas attīstījās pagātnē. Tā kā es tiešām nedomāju, ka ja jūs uzturēsiet šo te ciešu un saprātīgo līniju, es nedomāju, ka ASV no savas puses tur pārāk spurosies pretī šajās sarunās. Ne, nu, Protams, zināmas grūtības jau būs, un ja tā, tad parlaments jūs noteikti atbalstīs. Un atbilstoši parlamentu uzstādījumiem šīs te grūtības arī tiktu risināts. Trīs jautājumi. Es nezinu, vai Žanīna to arī pieminēja, ne, būtībā viņa atsaucās gan uz to, bet es neesmu droši, vai saprotu, kā, kāda ir attieksme tagad pret šo datu pārēdi pat labāk, kā kāds risinājums. Nu, šķiet, ka pat labi nav citu risinājumu, kā, kā tikai caur, caur tātad šo banku transfēriem gūt šo informāciju. Vai ir tā, ka SWIFT sistēma nespēja izolēt specifiskus datus par atsevišķiem individiem, kā jūs sacījāt, vai varbūt vienkārši viņi to nevēlas darīt vienkārši. Respektīvi, jautājums tāds, vai, vai to nav iespējams izdarīt no tehniskā viedokļa, vai arī to nevar veikt no politiskā viedokļa, raugoties no šīs politiskās gribas to veikt. Runājot par banku datu nosūtīšanu, svarīgi ir divi jautājumi. Pirmkārt, kāda ir drošības un aizsardzības mehānismi, ko es varētu piedāvāt amerikāņiem šajā sarunās, lai nodrošinātu to, ka informācija par banku pārskatiem un datiem uh, nenovērt pie šo datu ļaunprātīgas izmantošanas. SWIFT sistēmā ir vairāk šādi drošības mehānismi, vai tie tiks piemēroti vai pastiprināti arī šajā nolīgumā. Un otrais uh, jautājums saistās ar Žanīnas pieminēto divpusējo pieeju, proti, kāpēc gan arī padomāt par tādu risinājumu, kur ietveros vai nu SWIFT vai, vai varbūt kāds, uh, kāda Eiropas iestāde varētu veikt tāds pētījums, ko veic amerikāņi tagad, proti, prot, lai, lai tad nebūtu nepieciešams, kā beigās šos dat, banku datus vairs viņam tad, tad kopumā pārsūtīt. Un, varbūt, jā, tā kā es sacījāt, ka SWIFT joprojām tiek uzturēts ASV. Un es gan neesmu drošs, bet man šķiet, ka tas ir datu pārsūtīšana no ASV uz Eiropu ir apturēta. Bet ja tā, tad, tad, tad kādi dati tiek turpmāk uzglabāti šajā Swift serverī ASV un kādi dati netiek uzglabāti? Un tad trešais jautājums saistās ar jūs pieminētajām trešajām valstīm. Tas arī mans pēdējais jautājums. Protams, ir ļoti labi, ka vienošanās, kā jūs to aprakstījāt, dotu iespēju izmantot tikai atsevišķu individu spe, specifiska elementu nosūtīšanai trešajām valstīm, tātad tik atsevišķi elementu izmantošana trešajās valstīs, bet pat labāk, manuprāt, kas ir negatīvi, ka ASV nav, nav pienākuma informēt Eiropas Savienību par to, ka šī informācija sniegt trešajām valstīm. Un tieši tas tāpat ir problēma Mēs redzam arī PNR nolīguma ietvaros. Mums ir tiešām eh, strikļos strikt noteikts, kādas datus mēs nododam ASV, bet, kas attiecas ASV iespējām nosūtīt mūsu datus tālāk trešajām valstīm, tad viņiem tur ir būtībā brīvs rokas, nav nekāda ierobežojuma. Tas diezgan dīvaini, jo, acīm redzot, protams, mums ar šīm trešajām valstīm būtu notiek ļoti strikts sarunas, ja mēs nododam tālāk no Eiropas uh, trešām valstīm amerikāņu dats. Un ja tā, tad kādēļ šāds pasīvs netiek piemērots arī attiecībā uz amerikāņiem? Varbūt komisija to grasās darīt tālāk sarunās. Proti, ja ir runa par datu nodošanu tālāk trešajām valstīm, tad tomēr Eiropas Savienības sākumā šī datu nodošana būtu jāapstiprina, pirms tā tiek realizēta. Paldies! Paldies! Ja, paldies, priekšsēdētāji. Tehniska piezīme, um, diemžēl nestrādā man, man austiņas, un līdz ar to es nespēju visam līdz, izsekot līdz. Var, man jāmanto Weber kunga austiņas, un Weber kungs tad atnāks apakaļ, tad, tad ko tad, tad es darīšu. Bet nu, labi, pa būtību tagad. Jā, mandāts sarunām ir nepieciešams. Bet, protams, sarunas būs uh, sarežģītas, un tieši tādēļ būtu labi varbūt uh, vienoties par ļoti konkrētu ļoti streiktu nostāju šajās pārunās. Ja mēs jau tagad sākam domāt par kompromisiem, tad varbūt tas liecina par to, ka mēs esam gatavi sasniegt relatīvi nedaudz šajās sarunās. Un tieši tādēļ es atbalstu to, ko sacīja Plešārta kundze, ka mandātā, vismaz kā es to tagad lāstu, es esmu nedaudz vīlsies par to, ka tur ir konkrēti punkti, konkrēti jautājumi, kas nav konkrētisēti līdz galam, kā es sacīju. Man liels bažas par to, vai tiešām SWIFT sistēmas ietvaros un iespējams eh, kategorizēt datus vairāk. Katra banka taču to spēja darīt. Tā spēja nodalīt atsevišķus datus par individuālām personām, un es nedomāju, ka tā būtu milzīga tehniska problēma. Eh, SWIFT ietvaros tagad, tagad to izdarīt. Es saprotu, kāpēc tas tur vairs nav iespējams. Un ka mums tad visi šie masu dati vienā blokā jāsūt uz Ameriku. Tas nav pareizi. Tas ir galvenais tad, kritikas punkts, ko mēs arī pagātnē esam pauduši. Un, un, Tas, es domāju, būtu jāuztur arī nākotnē. Es ceru, ka šis te PNR nolīgums būs pavisam citāds tomēr nekā, nekā tas, ko mēs jau esam noraidījuši Swift sakarā. Būtu taču pavisam smieklīgi, ja mēs nu pat nesen esam pilnīgi pamatot noraidījuši vienu nolīgumu un tagad akceptējam kaut ko tādu, kas ir ļoti līdzīgs, tikai nedaudz pamainīts. Dātu pārraidi. Tas arī joprojām neatrisināts jautājums, vai tiešām mums nepieciešams visus šos datus Amerikā vienā blokā uh, pārsūtīt, vai tur iespējams kaut kā viņus sašķirot pirms tam. Otkārt, ja runa par individiem, par, par konkrētām personām, un to es arī pārnāju ar ēnu referentu, ja runa par konkrētiem datiem attiecībā uz vienu personu vai kādu konkrētu organizāciju, tad, protams, šeit var izmantoties kāds palīdzības nolīgumu. To jau iespējams šeit izmantot. ASV to arī atzīst. Jā, process ir nedaudz ilgāk, nu labi, bet principā šī sistēma funkcionē. Un ja tomēr mēs tagad vēlamies īstenot šādu sistēmu, kāda ir SWIFT, nu tad ir jāprecē, ka te ir runa vairs ne par konkrētām uh, personām, bet, bet par ko citu. Un tad tagad jāpaskatās, par ko tad. Līdz sevišķai runa par, par to, ja tūkstošiem datu, no tiem vajadzēja tikai trīs, un vispārējie ja tiek uzglabāti uzglabāt piecas gadus, kāda mēģa dēļ, kāda mēģa dēļ notiek šī uzglabāšana, tas būtu jāprecizē. Tas nozīmē, ka piecu gadu laikā var rasties nepieciešamība, taču šos datus izmantot varbūt vēl kaut kādas ierobežojums jāuzliek. Un tāpat ir jautājums par trešo valstu iespējām. Ja ir konkrēts eh, pamatojums, ja ir eh, bailes par, par terora aktiem tā tālāk, es, es to visu saprotu, bet, bet katrā ziņā ir dažās trešās valsts, ir viens trešās valsts, un cits trešās valsts, drošāks, mazāk drošs, un varbūt arī šeit būtu jāpārnā, vai nevajadzētu ievies kādus ierobežojumus un attiecībā uz tiesisko drošību. Tas arī svarīgs jautājums, kas būtu jāprecisē. būtu, ka tās jāierobežo šo datu nodošanu tālāk trešajām valstīm, jo tad nu, būtu mazāk problēma šo tiesisko drošību un tiesisko pamatu ja, kā tad, ja mēs nodot tālāk visus šos datus, kā, kā te ir. Labi, paldies! Entveldes kundze. Paldies! Viss jau ir gandrīz pateikts, bet tomēr ne viss. Tāpēc es atkārtošu dažas no lietām, ko jau iepriekšējā runātāja teikuši, tikai citādi formulēšu tos. Ņemot vērā arī secinājums, kas varētu atstāt iespaidu uz PNR sarunām, lai gan šeit gan es piekrītu Kirkam kungam, ka tas ir cits jautājums. Siples kunga arī teikts, ka proporcionalitātes jautājums ir svarīgs. To vienkāršojot, es varētu teikt, amerikāņi meklē ādatu siena kaudzē, un mēs sūtam viņiem visu siena kaudzi. Tas nav pareizi, tas nav proporcionāli. Mums jāatcerās, ka mēs runājam ne tikai par amerikāņiem, bet PNR situācijā arī par citām valstīm arvien vairāk valsts, ne tikai austrālieši un kanādieši, bet arī korejieši, Indija, Saudārābija, kas prasīs PNR datus, un es domāju, ka šī attīstība arī finanses datu jautājumā būs tāda pati. To mums vajadzētu atcerēties, veidojot precedentus. Mēs vienmēr ceram, ka filtrēt pareizos datus, nepieciešamos datus, tehniski nav iespējams, ka tāpēc mēs sūtām visu šo sienšķūni, bet izrādās, ka tas ir jautājums par naudu. Swift sistēma saka, tā negrib to nodarboties. Jā, protams, tas nav viņa biznesa. Viņi saka, ka tas ir ļoti dārgi, taču es domāju, ka šī filtrēšana varētu tikt izdarīta Eiropas Savienībā, un šis princips būtu jātiecina uz jebkuru datu pārsūtīšanu, vai tie būtu finansu dati, vai pasažieru vārdu dati, vai daudz kas cits. Tas ir jautājums, kas nav simtprocenti identisks, taču salīdzināms ar dod un saņem sistēma. Ja mēs amerikāņiem dodam kādas citas valsts login sistēmas, tad vai tad mēs to darīsim arī finanses sistēmas, vai amerikāņi mums dos savu login sistēmu? Es domāju, ka viņi to nedarīs, un manuprāt, viņi būs ļoti prātīgi, lai to nedarot. Un mums arī nevajag dot. Un visbeidzot par sarunām. Protams, sarunas būs grūtas, bet kāpēc mēs to vienmēr atkārtojam? Šai situācijā amerikāņi ir prasošā puse. Un citas valstis būs tās, kas prasīs mums kaut ko. Kāpēc mums vienmēr ir jāparedz, ka sarunas būs grūti, jo mūsu vienīgais misija ir aizstāvēt savu pilsoņu intereses un saglabāt labas attiecības ar mūsu draugiem un sabiedrotajiem. Mums nevajadzētu sākt sarunas ar tādu noskaņu, ka tās būs grūtas, arī viņiem tās būs grūtas. Un es domāju, šeit galvenais ir proporcionalitāte. Tai vajadzētu būt daudz augstāk šajā mandātā nekā līdz šim. Paldies! Paldies! Mēro konsulūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Man liekas, ka šīs ir ļoti svarīgas debates, un patiesībā sakot, es domāju, ka Eiropā šīs debates ir tikai sākušās, jo mēs runājām par šo datu aizsardzību ne tikai saistībā ar terorismu, bet arī organizēto noziedzību un jebkuru starptautisko noziedzību. Tāpēc šīs ir debates, kas turpināsies ilgi un dikti. Nu, ir jau skaidrs, kā tagad mums ir jauns mandāts un kā mēs varam sākt skatīties kādas ļoti būtiskas tēmas bet mums pie tām būs jāturpina vēl jāstrādā. Tas nav saistīts tikai ar PNR, ir daudzas citas sistēmas kurām ir nepieciešams dot garantijas, un ne tikai šīs divas, kuras mēs pašlaik izskatām parlamentā. Tāpēc es uzskatu, ka šīs debatas ir ārkārtīgi svarīgas. Un pilnīgi noteikti mums ir jāspēj kombinēt brīvību ar drošību. Bet um, mēs, tās valstis, kas esam cietuši no terorisma, ne, neredzam šo terorismu tādā pašā veidā kā tās valstis, kurās ir notikušas lielas, um, liela terorisma akti ar daudz bojā gājušajiem, jo tad, ja rodās šie lielie terorisma akti, tad sabiedrībā sākās panika. Uh, un šajās valstīs dal, um, valdība var pieņemt neproporcionālus lēmumus. Nu, un, protams, mēs nevaram radīt mehānismus, ne arī kaut kādas programmas, ja nav nepieciešams tās radīt. Tāpēc, ka es domāju, ka šeit galvenā problēma ir izsakojamības programma. Ja mums būtu iz, izsakumu, izsakojamības programma, tad tā jebkurā gadījumā ir neproporcionāla. ASV gadījumā viņi šo e, programmu izveidoja pēc tam, kad sabruka viņu toro, torņi. Un, e, bet nevar pared, mm, nevar uzglabāt šos datus tik ilgus gadus, jo, ja tas nebija efektīvi kaut kādā konkrētajā brīdī, tad arī vēlāk tas nedarēs. Mēs taču nevaram pārvērst tagad ASV par tādu izmeklēšanas komisiju, kas izpētīs visus terorismu aktus pasaulē. Mums taču arī Eiropas Savienībā ir terorisms. Uh, un mums nav pašiem savu sistēmu, ko tad mēs paši nesam spējīgi tikt ar savu terorismu galā. Mums tur amerikāņi jāiesaista, kāpēc mēs nevaram paši izveidot savas sistēmas, ar kurām mēs nodarbotos ar terorisma prevenciju. Tāpēc es domāju, ka SWIFT gan varētu izsekot datiem, bet viņi to nedarīs, tāpēc, ka viņi vienkārši nodod datus. Viņi taču nav nekāda policija, viņi nav det detektīvi, viņi vienkārši nodod datus. Nav viņu uzdevums tur kaut ko izsekot. Man liekas, ka šīs debats ir ļoti nopietnas, tāpēc, ka mums vajadzētu padomāt pirmām kārtām par to, ka programma vai instruments, kas tiks radīts, uh, ka tam ir jābūt proporcionālam datu aizsardzībai, bet tālāk mums ir jādomā arī par to, ko tad īsti mēs meklējam un kādā veidā mēs grasamies pārredzēt iespējamos apdraudējumus. Es domāju, ka tur nevajag paredzēt tikai kaut kādu juridisko sadarbību ar ASV. Tādēļ, kā uh, e, Fola kungs jau ļoti labi zina, mēs runājam par preventīvām sistēmām. Proti, ka mēs izveiksim izmeklēšanu attiecībā uz aizdomīgām personām. Un to bieži vien nevar izskatīt kaut kādos juridiskos vai tiesiskos ietvaros. Nu, tieši tāpēc es tagad uzstājoties vēlējos uzstāt uz sekojošu lietu. Mums vajadzētu turpināt strādāt tādā, tādā pašā ietveros, kā mēs strādājām naudas atmazgāšanas direktīvā, kapitāla atmazgāšanas direktīvā. Ja tas būtu uh, ietverts, um, šī informācijas nodošana būtu ietverta arī šajā direktīvā, tad mums būtu ietvers, ar kuru mēs varētu strādāt. Nu, ja mums būtu ietvers, tad mēs arī varētu aizsākt aizsargāt datus. Nu, mēs, piemēram, varam teikt, noteikt, ka, ja kāds ir, nogulda kādā Eiropas bankā vairāk nekā 10 tūkstošus eiro, tad viņam ir jāpamato, no kurienes viņš to naudu ir dabūjis un ko viņš ar to naudu darīs. Nu, un šajā eh, aspektā mums ir jāsadarbojas starptautiskā līmenī. Bez tām finanšu grupas ir strādājušas pie starptautiskas uh, likumdošanas, lai notiktu standartu vienādošana. Un tas ir tas, kas mums būtu jāmaina. Un tad vēl Mums ir jāspēr vēl soļi uz priekšu, tāpēc, ka nepietiek ar to vien, ka katra dalībvalsts un sevišķi Spānijā, manā valstī, mēs esam ļoti daudz pie tā strādājuši, tāpēc, ka mums ir bijuši terorisma akti, nu, un tad mēs tieši strādājam pie kapitāla atmazgāšanas. Mm, jo tas ir īpaši e, svarīgi un visi strādā kopā - policija, tiesneši, finanšu institūcijas, bet nav nevienas institūcijas, kas to darītu Eiropas Savienības līmenī. Mums vajadzētu radīt instrumentu, kas būtu apusējs Eiropas Savienības līmenī, lai gan tas varētu būt pārspīlēti, jo mēs izgudrojam tādu preventīvu instrumentu, kurām nav proporcionāla riska. Bet, nu, hm, nu, kad es tagad esmu izteikusi šo apgalvojumu, tad, protams, es varu teikt, nu jā, mēs jau nezinām, kādu teroristu aktu mūs gaida nākotnē. Bet, nu, kā parlaments, mēs esam atbildīgi. Paldies. Paldies, saka priekšstādā tas Busutilkungs. E Paldies. Tautas partija ēna referents nevarēja šeit būt. Es zināmā mērā aizstāju viņu. Tautas partija grupā uzskata, ka mēs esam mācījušies no pagātnes mēnešiem un nedēļām. Tāpēc mēs pozitīvi vērtējam to, ka komisija ir daudz atklātāka sadarbībā ar mums kā institūciju. Mēs novērtējam to, ka Malmstrāms kundze uzreiz ieradās pie mums, kad komisija pieņēma šo mandātu, un tas, manuprāt, ir ļoti pozitīvi vērtējums. Otrs pozitīvais punkts ir tas, ka kopumā mēs jūtam, ka esam uz pareizā ceļa par šiem pamatjautājumiem. Mēs atzīstam, ka komisija ir daudz mūsu ierosinājumus pieņēmusi darbībai, sevišķi rezolūcijas punkts. Taču detaļās jau, protams, ir tā būtība, un tāpēc reālā politiskā diskusija mūsu institūcijā tikai sākās, un tāpēc es vēlētos atkārtot daudz, ko kolēģi jau ir minējuši, Lambrenidis un, un citi dati. Runājot par šiem datu kopām, mēs nerunājam par to, ka šo datu kopu vajadzētu ierobežot. Mums vajadzētu izvairīties no šādu kopu sūtīšanas vispār un tas būtu milzīgs politisks lēciens uz priekšu. Un tieši to parlaments vēlas uztvert. Vai mēs vēlamies to darīt? Tas ir tas, ko es jautāju komisijai, jo mums šis ir pamat jautājums. Protams, mēs justos daudz labāk, ka ja ASV varas iestādes sadarbotos ar, piemēram, Eiropolu, runājot par informācijas apmaiņu nevis ASV varas iestādes sadarbājās ar SWIFT attiecībā uz informāciju, kas tiek saglabāta Eiropas Savienības teritorija. Tātad šis jautājums ir ļoti svarīgs. Vēlētos arī pie plusot vēl kādu jautājumu par gadījumiem, kur mēs vēlamies atrisināt negatīvs risinājums. Kādas tiesības individiem būtu nodrošināt savas tiesības gadījumos, ja amerikāņiem tiek nodot kādas personīgas dabas informācija? Es, protams, saprotu, ka mums ir ļoti svarīgi, lai process būtu ātrs, pēc iespējas ātrāks. Taču Mēs, protams, nevēlamies līgumu par jebkuru cenu. Šai ziņā mēs vēlētos atbalstīt referentu. To es gribētu īpaši uzsvērt. Es domāju, ka referente ir daudz ko darījusi. Un visbeidzot, runājot par komisiju, es domāju, šeit tās uzticamība ir uz kārts likta. Uh, Komisijai ir liela atbildība panākt šais sarunās rezultātu, kas ir labs Eiropas Savienībai, taču šai ziņā vēlētos arī skaidri uzsvērt, ka parlaments un šī komiteja būs ļoti konstruktīva atbalstā. Paldies! Paldies, Bastilkungam! Pirms dodu vārdu referentei, Varbūt uzklausīsim prezidentūras viedokli. Vai prezidentūra grib kaut ko teikt par šīm debatēm? Varbūt jums ir kaut kādi komentāri, Egalērs kungs lūdzu. Liels paldies priekšsādātā kungs. Prezidentūra ļoti lielu interesi uzklausījuši šīs debates, kas te tikko notika. Papildus informācija, ko mēs jums varētu sniegt šajā komitejā, ir sekojoša. Jā, protams, padomē bija um, februāra mēnesī iekšlietu un tieslietu padome, kurā lielākā daļa dalību valstu vienojās par to, ka ir nepieciešams panākt jaunu nolīgumu diezgan ātri, nu, bet nu tagad. Eh, protams, mums šis mērķis ir jāsasniedz sadarbojoties ar Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu. Un 24. martā komisijai tika dots mandāts atsākt pārunas. Prezidentūra ir sākusi procesu pie mandāta sagatavošanas un balstoties uz komisijas rekomendāciju, uz kuru jau tika norādīts, un neizvairoties no problēmām, kas tika norādītas, tad tomēr šajos ieteikumos, vismaz man ir radies tāds iespējas, tiek ņemtas vērā ļoti daudzas no tām bažām, kuras izteica Eiropas parlamentārieši. Un tāpēc es domāju, ka vajadzētu pēc iespējas ātrāk pie tā ķerties klāt. Un, protams, kā mums ir jāpievērš ļoti liela uzmanība tiem jautājumiem, kurus uzdeva Eiropas parlaments. Un mums eh, ir jāstrādā pie šī mērķa, taču, kā jau es teicu, mūsu mērķim ir jābūt ar zināmām garantijām, un rezultātam ir jābūt apmierinošam visām iesaistītajām pusēm. Tas ir tas, ko es varu pateikt pagaidām, un man liekas, ka tas ir pats svarīgākais. Mēs esam gatavi uzklausīt un. Um, visu, ko teiks parlaments, jo parlamentam tagad ir ļoti liela loma šī nolieguma izstrādāšanā. Tas iesaista visas institūcijas un visu Eiropas Savienību. Paldies, Agalēras kungs. Nu, un tagad mēs tu, nobeigsim šo viedokļu apmaiņu, dodot vārdu referentē Lūdzu Žanīnu. Paldies. Man ir... Jā, es vēlos uzsvērt tiešām to, ka, ko teica arī komisija, ka ir nepieciešams eh, izstāst no vienas puses politiskos jautājumus, ko jāatbild padomē komisijai. Tātad, kas ir šie politiskā lēma no vienas puses, un kas tad ir eh, tie tehniskie jautājumi, kas skar eh, mūsu nolīgumu ar ASV. Proporcionātāts princips, kādu paudu vairāk kolēģi, tas ir pats svarīgākais. Dāta nodošana vien blokā, tad, tad, tad masveidā nav pieļaujama tā neatbilst datu aizsardzības pamatnoteikumiem, pamatprincipiem, tātad nepieciešami ierobežojumi. Un pat jaunajā mandātām, protams, es sacīju to, ko sacīja Būs Tilkungs, ka mandāts kopumā ir pozitīvāks un virkni mūsu pro pausto problēmu ir atrisināts, vai pat arī jaunajā mandātā. Ja tur ir runa par aptuveni 90 miljoniem datu vienību mēnesī. Un, no, nu, būtībā tā tiešām ir datu no pārslīšana masveidā, tad tas neskat nekādas ierobežojums. Un tāpēc savā vēstījumā komisijai un padomi mums ir skaidri jāuzsver, ko tad mēs uh, sagaidām attiecībā šiem datiem, ka šie dati ir jānosūt tikai uh, Tādēļ nepieciešams eh, cīnīties par terorismu ar šo datu palīdzību. Jā, jautājums par šo datu masveidu pārsūtīšanu, par šo šī sienas čūņu pārsūtīšanu, tas eh, tiešām ir eh, komplekss. Mēs, ehm, manuprāt, tiešām neievēram šo proporcionalitāti, un, un tas būtu jāievēro. Esmu noskļūt konstruktīvi, laikam mums ir mās to es zinu, bet tāpat arī es uzskatu, ka ši, šo jautājumu nedrīkst ignorēt. Un ceru, ka komisija padomu tuvākajos mēnešos nedēļās tiešām to nopietni ņems vērā. Un kādā ziņā nodrošina Eiropas pilsoņiem būt tādas pašas tiesības kā ASV pilsoņiem, balstoties mandātā. Es to dzirdēju, ka komisija to sacīja, bet kādas tad īsti ir šīs tiesības vismaz šajā gadījumā? Par kādām konkrētām Eiropiešu un arī Amerikāņu tiesībām tad īsti ir runa? Ja šī te instrumenta uh, mēģina nodrošināt efektīvu sadarbību bez diskriminācijas un bez nacionālajiem ierobežojumiem tā tālāk. Ja reiz tā, ja reiz tā, tad kur, kurā nodaļā, kādā hartā vai kur šis tiesības ir definēts? Paldies! Thank you. Mr. Fall. Fall, kungs, lūdzu. Jā, paldies. Paldies visiem par komentāriem, par jautājumiem. Nu, ko mēģināšu tos visus tā īsi un lakoniski atbildēt. Protams, ar eh, priekšnosacījumu, ka galējās atbildes pagaidām vēl nav zināmas, tās eh, tiks skaidrs vienīgi tad, kad mums rīcībā būs apstiprināts mandāts un kad mēs būsim sekmīgi pabeiguši sarunas un jums priekšā būs arī nolīgums, kurš tad jums būs jāratificē vai ne. Tā kā šobrīd, protams, es nevaru aizteikties notikumiem pa priekšu un nezinu, kas tad īsti būs galējais iznākums, protams. Un vēl viens tāds vispārīgi rakstur komentārs. Protams, mēs eh, liksim aiz aus eh, sarunās un diskusijās padomē jūsu viedokļus, jūsu paustos komentārus, par to nešaubieties, un eh, mēs noteikti darīsim visu iespējamo, lai tuvākā laikā likt priekšā, jūs priekšā jau konkrētu apstiprinātu tekstu no padomas un komisijas puses, ko arī jūs cerams varēsiet no savas puses apstiprināt, nu, ņemot vērā, protams, visu to, ko jūs sacījāt mums šodien un citās reizēs attiecībā uz jūsu nu, būtiskajām iebildēm, būtiskajām nostājām un tā. Protams, te ir runa par jaunu sarunu procesu atbilstoši jaunam Eiropas funkcionēšanas uh, līgumam. Es ceru, ka Lampranīdis kungam ir taisnība sakot, ka ASV administrācijas labā uh, grība tiešām būs uh, izteiktāka, spēcīgāka nekā līdz šim, ka mums līdz tam būs mazāk problēmu šajās sarunās, bet uh, uh, mums šī situācija ir jauna no diviem aspektiem. Pirmkārt, komisija tagad ir atbildīgāka par sarunām, līdz šim tās sarunās nebija. Protams, es nekādā ziņā nemazinu mūsu lomu uh, konsultēties ar, ar padomu, bet katrā ziņā padomu parasti bija tā, kas veida sarunas, padomas mandāts tika apstiprināts līdz šim, atbilstoši līdz šim dibināšanas līgumiem, komisija bija tikai tāds asistents. kas, protams, ir mūsu loma, tā nemaz nebija tik maza, protams, bet, nu, šobrīd mēs neesam nu no tie uh, vadošie rekšnieki, tā sacīt, komisija, jaunā komisija, tā, kas ved šīs sarunas. Komisija nopietni ņem vērā to, ko jūs sacījāt, um, tai, nu, tās pilnvar pašā sākumā. Otrkārt arī parlamenta iesaist šajā procesā ir daudz aktīvāk nekā līdz šim. parlamentam ir tiesības pilnībā un nekoties tikt informētam, un gal beigās tad jūs sniedziet savu piekrišanu vai ne par šo procesu. Un mēs to zinām, un līdz ar to mēs regulāri dažādos līmeņos viesosimies šai namā, lai nekavēties un pilnībā jūs informētu, un tad līdz ar to arī mēs pat vēl vairāk nekā līdz šim paturam prātā to, ka jūsu paustā nostāja ir svarīga, un mēs to ņemsim vērā. Tā kā jūsu ietekme šajā procesā jau līdz tam bija gan liela, bet tagad eh, katrā ziņā eh, jūs eh, arī varēsiet arī šīs sarunas vai apstiprināt vai ne, un līdz ar to būtu visam muļķīgi no mūsu prūs, puses līdz priekšā tādu līgumu tekstu, kuru mēs jau iepriekš zināt, ka, ka mums tas būs nepieņemams. Tā kā mēs to ņemam vērā, liekam aiz auss, es zinu, ka sarunas būs sarežģītas, bet par to es nešaubos, tādas sarežģītas abām pusēm. Un es ceru, ka gan beigās mēs būsim pelnījuši jūsu atbalstu, jūsu pārliecību par to, ka esam kvalificēti adekvāti vest sarunas ar saviem sādā. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, pirms ķeros klāt konkrētiem jautājumiem. Un to es nesāku tāpēc, lai, lai vienkārši tādu tā, uh, polemiku izvērst. Mēs uh, neizpārdodam pret terorismu politiku, tā sacīt. Mēs nesadrumstalējam to. Jā, starptautiskais terorisms un apkarošana tiešām tiek realizēta dažādās uh, Um, aģentūrās ir, ir tāds aģentūrs, kas veids daļu darbu mūsu labā, un mūsu, labā, mūsu rīcībā vēl nav PB sistēmas, TFTP sistēmas arī nav mūsu rīcībā. Un jā, 11. septembris uh, gal galā bija traģisks notikums amerikāni šeit, bet tikpat labi arī eiropieši nemaz mums tur gāja bojā šai datumā. Un tāpat arī nevienā vien mūsu e, dalību valstī ir e, bijuši terorismu uzbrukumi, pēc tam nesenā pagātnē, kā mums par to atgādināja kolēģi. Tā kā nebūtu īsti godīgi runāt par to, ka mēs te izpārdodam tagad pret terorismu mm, mm, politiku un iepērkam šo, šos pakalpojumus no citiem. Mums nu, tas ne tāda, kā ir. Amerikāņi to, to, šo to iepērk. Informācija galvā ir tikai, tikai uh, raupie neapsādētie dati, ko var izmantot gan policijas nolūkiem, gan pretterorismu nolūkiem. Un tādēļ pre, dalīšanās ar šo informāciju gan mūsu pašu ietvaros, gan arī ar amerikāņiem būs tāds būtisks jautājums eh, cīņā pret terorismu. Un šīs politikas realizācijā tuvākajā un tālākajā laikā arī dzēn. Nu tad nu tagad gan ķeršos klāt konkrētiem jautājumiem. Ābret kungs vaicāja lūk par piecu gadu uzglabāšanas termiņu. Šāds termiņš ir patapināts no naudas atmazgāšanas eh, likumdošanas, tātad no nelegālā ceļā gūt naudas līdzekļu legalizācijas instrumentiem. Un uh, Mēs uzskatām, ka šis termiņš ir nu, gana pamatots tomēr. Vismaz pamatoties to, ko mēs zinām par to, kādā veidā šī informācija tiek izmantota un to noilgumu, um, kāds būtu noderīgs, lai šo informāciju uzglabātu un kā tā varētu būt noderīga cīņā pret terorismu. Bet es pieņemu zināšanai to, ko jūs uh, sacījāt, un tāpat kā uh, attiecībā uz citiem jautājumiem, mēs varam vēlreiz apstiprināt, ka mēs noteikti mēģināsim pieņemt maksimāli stingru nostāju sarunu gaitā. Uh, attiecībā uz to, lai daudz no šīm lietām ierobežotu uz maksimāli tad, tad nepieciešamā tikai uz minimālu informāciju. Mēs apzināmies, uz kā tiesiskā pamata mēs darbojamies. Dibināšanas līgumi, Eiropas kopienas tiesa, kā arī dalībvalstu tiesa judikatūra. Un es nešaubos, ka gala beigās, kad mēs būsim panākuši vienošanos par līgumu, lai padomu lems, vai sūtītu tālāk jums vai ne. Mēs eh, šo līgumu sūtīsim jums tikai tad, ja tas atbildīs fundamentālajām pamatiesībām, tad arī datu aizsardzības eh, normām. Es domāju, ka tas ir nu, pats par sevi saprotams. Lamprunidis kungs sacīja, ka ASV administrācijas labā griba ir lielāka. Cerēsim, ka tā parlamentu loma katrā ziņā arī ir augstāka, un tāpat arī mūsu galā sarunu vedējs ir mainījies, kā es sacīju. Un nu, mēs arī tā pavisam atvērti, no jaunām acīm skatāmies uz šīm sarunām. Un, protams, mēs arī apzināmies, ka šīm parlamentiem konkrēti nostāšos jautājumos, un mēs ceram, ka šo nostāju ņems vērā arī Vašingtonā. Tagad par šo datu masveidu pārsūtīšanu, par šo sienas čūņu pārsūtīšanu tā sacīt. Eh, jautājums eh, izskanēja vairākās, vairākos komentāros, un tas, protams, ir sarežģīts un smags jautājums. Protams, Būtu ļoti labi, ja mums būtu tāda sistēma, kuras ietvaros ASV sacīt, nu, ziniet, mums, balstoties to un to šādu tādu iemeslu dēļ, interesē lūk transakcijas, ko veic šis konkrētais individs. Un tikai to lūdzu, šo, tikai šo adatiņu lūdzu izņemiet no sienu kaudzes un atsūtiet mums, ja. Nu, diemžēl sistēma, kā tā ir pat laba, nu, kā tā strādā, kā tā ir izstrādāta, un te ir runa gan par SWIFT iekšējo sistēmu, gan par tātad šo FTP sistēmu, kā tā pat labāk funkcionē. Uh, Diemžēl šīs sistēmas izveidojas tā, ka šāda veida adatu izlasīšana no sienu kaudzes diemžēl nav pieejama. Tā kā jā, šeit ir šis sienu kaudzes sienu šķūņa elements, es to atzīstu, bet tāpat arī PVR sistēmā un arī citās līdzīgās sistēmās, kur dati, e, kur tāda liela datu kvantitāte, liels datu apjoms, protams, turēt runā kādam jābūt šim apjomam, bet tā ziņā, alaši ir runa par šādām sistēmām, šā, šā datu apjomu, kas tiek uh, nosūtīts tālāk, un tāpat tas arī attiecībā uz datu uzglabāšanas direktīvu, kas tiek apstiprināta, ka arī šeit ir padomē, dati tiek uzglabāti šādā masveidā, šādā siena kaudzē, lai ilgāku laiku konkrētiem mēķiem, konkrētu mēķu labā šī sistēma būtu izmantojama. Un es vēlos izvairīties no pārpratumiem, tādēļ uzsvēršu, ka es nedomāju, ka būtu iespējams, ka tuvākajā laikā būtu iespējams mazināt šo uh, sienu kaudzi līdz nulē, tā lai palikt pār tikai adatas un siena vairs nebūtu. Bet, uh, nu, katrā ziņā šajā sarunās uh, mēs mēģinam iet šādā virzienā un saprotam, ka tas jums būtiski, lai, lai šos datus kaut kā tomēr nedaudz ierobežot un, nu, mēģināsim to izsarunu gaitā panākt. Panākt to, lai šo, šis te siena kaudzes un šķietam nevainīgo datu kopums tiktu samazināts līdz uh, Nu, absolūti nepieciešamo iespējamo mazāko minimumu, un lai mēs visi varētu būt no savas puses pārliecināti, ka, nu, ir pēc eh, neliela iespēja, ka šie dati varētu tik ļaunprātīgi izmantot, sacīsim tā. Tad vēl būtu jāsver, ka, nu, šī te slavenā siena kaudze, ja neskaita adats, kas tajā ir eh, atrodams, siena kaudze ir uh, pali un paliek anonīma. Un nu, tā neviens klāt neķerās, ja vien nav konkrēta pamatota iemesla. Ja, ja nav iemesla turēt aizdomās kādas konkrētas personas vai, vai, vai grupas, nu, tad, tad šos datus skatās. Kas attiec uz datu tālāk iz, izmantošanu, ļaunprātīgi izmantošanu, es domāju, tad līdzstošs jautājums ir atrasināts, un kas tad paliks līdz serveri ASV pusē, vēl tāds vēl bija jautājums. Nu, tātad pat labas sistēmas strādā tā, ka ir Ziemeļamerikas Swift serveris, jā, ka ir Eiropas serveris, un tad eh, nu, pārējās valstis var izvēlēties, vai savus datus ievietot Eiropas vai ASV serverī. Nu, piemēram, eh, Mauritānijas Demokrātiskā republika var izlēmt, ka nu, mani dati būs tagad Eiropā, savukārt citas valsts izlēms, ka, ka dati būs, būs ASV. Nu, jāsaka, ārpus ASV Eiropas sistēma arī diezgan daudz šo trešo valstu datu. Un eh, tā kā, ja, ja ASV pieprasa noteikti datu izmantošanu, Ja te nav runa tikai par ASV datu, bet par, par, par, par citiem datiem, taču datus biežāk nāks no, no Eiropas serveriem. Un tieši tad tur arī šī problēma visbiežāk slēpjas. Tad vēl tika uzdots jautājums par to, vai nevajadzētu pieprasīt, ka uh, ar Eiropu sazinās, ASV sazinās ar Eiropu ik reizi, kad uh, informācija no TFTP tiek nodota tālāk trešajām valstīm. Nu, likšai zāvs arī šo komentāru. Nāklāt sakot, tieši par šo jautājumu es paredzu, ka sarunās um, būs tiks lauzt diezgan daudz šāpu, bet kas tad notiek? Nu, reāli, kā tad pat labāk tas notiek, ja? Vairākumā gadījumā TFTP dati tiek pievienoti citiem datiem, kas var, varētu tikt izmantoti nu, izmeklēšanas eh, gadījumā, izmeklējot eh, aizdomas, kas vērsts pie kā konkrēta individu. Nu, tad tieši lūk šīs te datu apjoms eh, parasti sadarboties ar valstīm apkarojot terorismu, vai nu starp tiesību sargājušiem orgāniem vai starp izlūku orgāniem sacīsim, tieši balstoties uz šo te datu kopumu, tad var rasties nepieciešamība nodrošināt šā datu apmaiņu starp ASV un citām valstīm. Un, um, Iespējams, ka, ka šajos datos var būt kāds elements no TFTP, vai vairāk vai mazāk, cik, cik daudz šo te datu no TFTP gala izmeklēšanas datos nāks no TFTP sistēmas, tas ir atkarīgs no konkrētā gadījuma. Nu, un šādā gadījumā pieprasīt iepriek, iepriekšēju piekrišanu no Eiropas Savienības tam, ko amerikāņi neapšaubām uzskatīs par parastu starptautisko sadarbību vai no nu mūsu vai citām iestādēm ciņā pret, pret terorismu. Nu, ziniet, nu, visu, ko var sacīt, tagad ir, ka es to likšu aiz auss, kā es teicu, mēs to apspriedīsim, skatīsimies, ko varam darīt, bet, nu, jau tagad pārēdz, ka viegli nebūs. Bet, nu, katrā ziņā, tad, kad būs par ko ziņot šai sakarā, tad to arī ziņosim. Zipēls kundzei atbildot, var atbildēt apstiprinoši, jā. Ja? Mēs mēģināsim nodrošināt, ka datu apmaiņa savieto pēc iespējas mazāku datu apjomu, ka šā ziņā uzsākot sarunas ASV mums nolūks ir tieši tāds, un cerams, ka gala beigās jūs būsiet apmierināti. Kas attiecas uz kolēģi, kas sēž man blakus, es jau sacīju, ka proporcionalitāte visā šajā lietā ir absolūti būtisks, centrāls jautājums. Nu, un eh, ja visā tekstā šī, šā proporcionāte ir jāatkārtojas, jāatspoguļojas, un nu, tad nešauboties, ka, ka ja pats netiks ieteikts vārdos, tas būs centrālais um, sarunu elements, ko Alveši paturēsim prātā. Jā, tā kā nešaubieties, nākamreiz, kad atgriezīsimies pie jums ar nākamo tekstu, mēs noteikti mēģināsim nodrošināt, lai šis teksts nekādā ziņā nebūtu uh, uztvērts kā, netikt uztvērts kā neproporcionāls. Un atbilstot Bustilkungam, jā, esam mācījušies no pagātnes kļūdām. Protams, ka detaļas nianses jau ir tas sarežģītākais, un šīs detaļas jau mēs zināsim tikai tad, kad sāksies pašas sarunas. Bet es nešaubos, ka, ka mēs visi esam viens prātis par, par sāpīgākiem, delikātākiem jautājumiem, un nešaubos, ka galējā vienošanās tekstā pie šiem jautājumiem tiks maksimāli piestrādāts tā pašiem tiesību sargāšiem līdzekļiem, par apelācijas mehānismu jūs sacījāt, ka būtu jāpiestrādā, jā. Tad to ņemsim vērā. Grafiks, eh, laika termiņi ir, ir svarīgs jautājums, bet katrā cenā par katru cenu, to arī ņemsim vērā. Un jā, šis apelācijas mehānisms, šie tiesību sargājušie līdzekļi, tas tiešām ir svarīgs jautājums, un mūsu sākotnēs uzstādījums tāds, ka Eiropiešiem, pat Eiropiešiem jābūt tādai pašai attieksmei kā amerikāņiem ASV. Un ka kas attiec uz Eiropiešu pamatiesībām. Un eh, datu aizsardzība jāsaka ir ne tikai politika, bet arī pamatiesības. Tā kā par to mēs nerunāsim, ja tas nekādā ziņā eh, šo datu aizsardzību netiks pretstatīts kam citam, bet eh, noteikti sarunu gaitā tiks nodrošināta atbalstība šīm pamatiesību elementiem, ja to, to jūs neaizmirstiet. Bet tātad sarunu gaitā mēs noteikti uzstāsim, ka šis fundamentālais princips, ka cilvēkiem ir tiesības vērsties tiesā, apelēt un tātad eh, mm, eh, tiesāties ar kāds cits valsts administrāciju, mēs to noteikti ievērosim. Mēs zinām, ka var būt grūtības, jo ASV ir šis te, te privātu un privātās informācijas akts, kas savā ziņā ir diskriminējošs. Un eh, es nešaubos, ka mm, amerikāņi arī ar vislielāko nopietnību attieksies pret šo jautājumu. Vai šo jautājumu mums izdosies atrisināt laika posmā starp šodienu un vasaras pārtraukumu? Nu, nezinu, katrā ziņā tiesību akts, jo mēs mainīt negrasāmies šajā laikā, bet katrā ziņā mēs noteikti sagaidām to, kā SV sarunu partneri no savas puses izrādīs, nu, vismaz izpratni par šo jautājumu un, un sniegs kādas iespējas, ar kādiem līdzekļiem tas no ASV sistēmā ir iespējams, nu, tomēr kādas iespējas Eiropas eh, Savienības pilsoņiem tiesības, uh, tie, vērsties tiesā, parastā procesā, kā tas ir jebkurā demokrātiskā sistēmā, ka, tad eh, vērsties ar prasību pret šo datu ļaunprātīgu izmantošanu, kas, eh, ko, kas par, par viņiem ir vai nav sniegts, acīsim. Nu, lūk, es atvainojos priekšsētā, ka nedaudz tā izplūdu savos komentāros, bet cerams, ka uz, uz vairumu jautājumu tomēr iemanījos atbildēt. Ja? Mēs esam jaunā vidē, mēs strādājam uz jaunu tiesiskā pamatu, jauns funkcionēšanas līgums mums ir un jums ir jauns pilnvars, to mēs visi neapšaubām. Uh, Bet nu ceram, ka tuvākā laikā šis mandāts tiks apstiprināts, saņemsim skaidrs vadlīnijas sarunām. Protams, paturēsim prātā arī šo te paralēlo politisko, tā sacīt, nu, mandātu savā ziņā, kas, iz, kas izkristalizēsies no sarunām ar jums, jo mēs paturam prātā to, ka galējiem rezultātiem ir jāatbilst jūsu gaidām. Nu, tad eh, arī konstruktīvi mēģināsim strādāt šādā virzienā. Paldies! Paldies par visu šo informāciju un par pozitīvo attieksmi sadarboties ar parlamentu. Obrecht kungs, jautājums mums pašiem komisijā, komitejā. Es vēlētos jautāt juridiskam dienestam, vai ir, mums ir iespēja lūgt Eiropas tiesas lēmumu par šo mandātu un apjomu, pirms mēs nobeidzam šo nolīgumu pieņemšanu. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi pagaidīt līdz sarunas beigām, lai mēs saņemtu viedokli no Eiropas tiesas par šo jautājumu, un tāpēc es vēlētos vienkārši zināt, vai ir kāda iespēja, jo beigās viss būs lielā steigā, mums vajadzēs lemt ļoti ātri, Un, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi arī Lisbonas līguma gaismā mums ir svarīgi aizsargāt mūsu konstitucionālo satvaru. Paldies! Labi. Albrecht kungs tā tad ir pieteicis šādu domu. Līgums to paredz. 218. pants 11. punkts, tātad juridiskais dienests, vai jūs varētu komentēt šo jautājumu? Paldies. Kā jau jūs teicāt, līgumā ir 218. pants, kas ļauj Eiropas parlamentam lūgt Eiropas kopienu tiesu viedokli par paredzētiem nolīgumiem. Jautājums, protams, ir, vai šis līgums, kas atrodas pašlaik pašā sākuma stadijā, vai tas, tas vispār ir nosaukums par nolīgumu, domāju, ka tiesa, vismaz man tā šķiet, teiks, ka ir jābūt kaut kādam iespējai šai stadijā kaut ko darīt, salīdzināt šo līgumu ar līgumu, bet tā ir, protams, politiska izvēle, kā juridiska iespēja Līgums to paredz, un parlamentai un padomei vai dalību valstīm vai pat komisijai ir iespēja prasīt šādu viedokli. Paldies par komentāriem. Pārdomāsim šo jautājumu, pieņemsim to zināšanai. Es domāju, ar to mēs arī veiksim Rīgas sesiju. Esam izgājuši cauri pirmajiem sešiem punktiem. Kā jau teicu, tas bija paredzēts rīta sesijai. Koordinātori paliek šeit, šajā telpā. Un mums būs koordinātora sēde in kamera. Folkunga klātbūtne, kurš ziņos par transatlantisko dialogu, un tad koordinātori turpinās savu darba kārtību. Mēs atsāksim kopīgo darbu 4.30 šo pēcpusdienu pēc plenāras sēdes un runāsim par Eiropas pārdomas. Tātad pārtraukums tilts 4.30 šo pēcpusdienu. Paldies!